Okay, um, I was... Labdien, dāmas un kungi! Mēs nedaudz aizkavējam sākumu, jo es cerēju, ka ieradīsies vairāk ēnu referenti. Mm, ir ieradušies tikai daži no tiem. Pirmkārt, mums vajadzētu pieņemt darba kārtību. Es neredzu nevienu, kas vēlētos mainīt darba kārtību, tādēļ paldies, uzskatīsim, ka piedāvātais variants ir pieņemts. Man ir ļoti daudz priekšsēdētais paziņojumu, par to jau iepriekš atvainojos. Otrdien, 9. oktobrī, ir paredzēts mainīt telpu, un jāsāk būs ļoti precīzi pulksten 9 no rīta. Rīt no rīta mēs tiksimies PHS 3. C50 telpā. Tātad nevis šeit, bet PHS ēkā telpā numur 3C50. Rīt pēcpusdienā gan atgriezīsimies šajā zālē. Tas ir tādēļ, ka administrācija mums ir lūgusi mainīt telpu, jo kādai citai komitejai šajā telpā, kas ir viena no lielākajiem parlamentā, būs ļoti svarīga sēde. Gribu atgādināt deputātiem, ka rīt 9.30 notiks uzklausīšana ar Mario Dragi. Bet pirms tam ir vēl viens darba kārtības punkts finansējuma pieejamības uzlabošana MVU. Referents ir Filips De Bake. Lūdzu, gribētu aicināt visus, kas vēlas piedalīties viedokļu apmaiņā par sesto darba kārtības punktu, ierasties rīt pulksten sešos ļoti precīzi. Tālāk ir paredzēta uzklausīšana par banku tēpu, tēmu gribu atgādināt, ka trešdien no 9 līdz 13 būs publisku uzklausīšana par šiem jautājumiem. Šī sēde tiek organizēta, tā tika izpaziņota pavisam nesen, un tādēļ uzklausīšana notiks nelielā telpā ASP 3G2. Mēs mēģinājām uh, panākt to, ka mums piešķir arī otru telpu, kurā varētu noklausīties šo sēdi, bet, diemžēl, to nevarējām saņemt. 3G2 ir salīdzinoši maza telpa, un tādēļ es gribētu aicināt visus ierasties ļoti laicīgi un lobbyisti, un tie, kas nevarēs e, dabūt vietu šajā zālē vai kam pietrūks krēslu, tos es aicinu klausīties uh, internetā šo sēdi. Tālāk par kredītreitinga aģentūrām. Ēnu referentiem ir paredzēta tikšanās ar Kipras prezidentūru tuvākajās dienās tāpat arī ar Kipras pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā. Viņi runās par to, kā tālāk notiks trialogi. Diemžēl līdz šim tie nav notikuši pārāk veiksmi. Tālāk par CRD4 ir noticis politiskais trialogs. Pagājušo trešdienu komisārs Barņē ieradās šajā trialogu sēdē. Referents eh, vēlas pabeigt sarunas par CRD līdz šī mēneša beigām. Par dažiem jautājumiem, nu, piemēram, uh, Eh, kapitāla aizdošana MVU un tā definīcija, tāpat arī par dažiem citiem jautājumiem. Nav vēl panākts pietiekams progress, un tādēļ nav zināms, vai līdz mēneša beigām panāksim vienošanos. Nākamais trialogs ir paredzēts šo ceturtdienu, bez tam ir paredzēts arī vairākas tehniskās sēdes. Tālāk, karp trīs dialogs notika 12. jūlijā un 2. oktobrī. Uh, Galvenās tēmas ir mērķi, harmonizācijas līmenis, aptvērums, definīcijas, izņēmumi un dažādu izņēmumu piemērošanu dalību valstīs. Jāsaka, ka šeit progress ir ļoti lēns, īpaši jautājumā par aptvērumu. Abi līdzlēmēji ietur savas ļoti atšķirīgās pozīcijas, tehniskie trilogi um, būs nepieciešami, tāpat arī būs politiskie trilogi un tiks izskatīti alternatīvie tehniskie risinājumi, lai tuvinātu pozīcijas, kuras uh, tiks izskatītas trilogos 17. un 22. oktobrī. Tehniskie trilogi, kā jau es teicu, ir kaut kas jauns, tas patiesībā ir tehniskās darba grupas. Uh, Par divpaku ir notikuši četri trilogi, progress ir bijis diezgan būtisks, ir ja tīpaši jautājumā par budžetu un ekonomisko uzraudzību dalību valstīs. Tas ir Gozes ziņojums, kurā ir detalizēta informācija par to. Par Ferēras ziņojumu panākumi ir mazāk jūtami. Ferēras ziņojumā ir ļoti svarīgi jautājumi skatīt pēdējā trilogu sēdē. Tik panākts būtisks progress šajā jautājumā. Šis pēdējais trilogs bija veltīts tikai Ferēras ziņojumam. Ir zināmas bāmas par to, ka divpak varētu sadalīt divās daļās, un pēdējā trilogā es jau paziņoju prezidentūru un padomi par to, ka šī komiteja šādu mandātu nepiešķīra sarunvedējiem, un mūsu partneri to arī pieņēma. Es uzsvēru, ka galīgās likumdošanas kvalitāti mēs nedrīkstam pakļaut riskam, sasteidzot šos te pēdējos lēmumus. Tagad pāriesim pie paralēlās banku sistēmas un došu vārdu mūsu referentam Saidam Alkadrāvī, kurš runās par grozījumiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir iesniegts 136 grozījumi par manu ziņojumu. Es gribēju, protams, kolēģiem pateikties par viņu darbu. Protams, daži priekšlikumi mēģina vainot manu ziņojumu saturu, bet visā visumā grozījumi bija ļoti konstruktīvas dabas. Tie eh, manis sagatavot tekstu eh, padara eh, daudzējādā veidā labāku, un mēs kopīgi ar ēnu referentiem, protams, apspriedīsimies, lai varētu izveidot kompromisu grozījumus lai varētu sagatavot pietiekami labu balsošanas sarakstu balsojumam Strasbūrā. Un tad es ceru, ka pēc tam mēs kā parlaments pietiekami naski varēsim šo priekšlikumu iesniegt komisijai, un komisija ir paziņojusi, ka tā iesniegs vairākus priekšlikumus. Ziņojuma priekšlikumā mēs runājam par eh, to, ka ir nepieciešams apkopot vairāk un kvalitatīvākus datus par paralēlo banku sistēmu, lai varētu paaugstināt caurskatāmības līmeni. Protams, ir e, jāanalizē visi sistēmiskie riski, kas notiek šajās paralēlajās bankās, un tāpat mēs pieprasām, lai komisija reaģē uz šo parādību tuvāko mēnešu laikā. Visā visumā esam viens prātis ar ēnu referentiem. Un, protams, ne e, visi grozījumi man ir paprātam, es gribēju tikai uzsvērt vairākus aspektus. Kolēģi runāja par likumdošanas iniciatīvu vai kaut kas jau ir spēkā. E, jā, es gribu teikt, ka daži paralēlo banku sistēmas aspekti jau ir e, atrunāti likumdošanā, bet mums ir nepieciešama tāda ļoti mētiecīga likumdošana. Vortman Kolas kundze 25. grozījumā uh, ir eh, izteikusi labu priekšlikumu. Es domāju, ka pie, to mēs varam izstrādāt vēl uh, pamatīgāk. Tālāk uh, finanšu stabilitātes padome uh, ir viens no aspektiem, kas jāņem vērā, un mēs esam vienis prātis uh, ka līdztekus šai paralēlējai banku sistēmai ir jāņem vērā arī ieguvumi. Ferdera kungs piedāvā aizliegt paralēlo banku sistēmu, varbūt, ka tas uh, skan ļoti skaisti, bet uh, es domāju, ka tas neņem vērā visu šīs sistēmas uh, sarežģīto raksturu. Bols, Klints uh, un citi kolēģi atbalsta priekšlikumu izstrādāt datu bāzi par dažādajiem darījumiem līdz gada beigām. Mēs jau, protams, nerunājam tikai par darījumiem ar eiro valūtu. Mums ir jāpaukstina caurskatāmība un. Uh, Eiropas sistēmisko risku uh, padomes ietvaros mēs varam uh, izstrādāt šādu datu bāzi. Šis priekšlikums ir radis arī plašu atsaucību. Uh, Gulāras kundze un Vortman Kolas kundze runā par to, ka ir jābūt arī vairākiem uh, ekspertiem, ir jāizvairās no arbitrāžas, un Bolzas kundze uh, runāja par grāmatvedības normām, ka e, tās ir jāsaskaņo tik tālu, jāharmonizē, lai tās atspoguļot patieso darījumu vērtību. Pie šī priekšlikuma noteikti komisijai vēl nāksies piestrādāt. Tālāk CDR4 ir viens no instrumentiem, ko piedāvā kolēģi, lai varētu cīnīties pret paralēlo banku sistēmu un CDR4. 4 eh, tiek uzskatīts par tādu iespējamu ietvaru un, ja mēs runājam par eh, citām finanšu iestādēm, kas nav bankas, eh, jāpadomā, kā šeit varētu CDR 4 integrēt. Ja runājam par uh, pārvēršanu vērtspapīros, Vortmāls Kols kundze, Bols kundze un Klīnca kungs arī ir uh, Eh, sagatavojuši labus priekšlikumus, kas sasautas arī ar manām domām. Tālāk, ja runājam par naudas tirgu fondiem, jeb MMF, protams, Eh, ir jāsaprot, ka banku sektors nav tāda izolēta sala, ir jāņem vērā arī situācija Amerikas Savienotajās valstīs, un Gaitners pagājuši nedēļ eh, stāstīja par naudas tirgus fondiem un teica, ka viņš grib ieviest reformas jau novembra mēnesī. Līdz ar to domāju, ka šim jautājumam ir jāpievērš pietiekam nopietni. Un ir kolēģi, kas grib, lai kaut kas tiktu darīts arī Jusits 6 direktīvas sakarā. Domāju, ka tas ir pietiekam veiksmīgs priekšlikums. Un tad ir arī indeksu fondi un biržā tirgotie fondi. Uh, kuros nevienmēr visas operācijas ir pietiekami caurskatāmas, tādēļ mums ir jāpadomā par labāku patērētāju aizsardzību. Lai varētu rezumēt, es gribēju teikt, teikt, ka mēs visi lielos vilcienos uh, esam viensprāts par to, kādam gal galā ir jāizskatās šim likumdošanas priekšlikumam, un uh, es jau izstrādāšu vairākus kompromisu grozījumus tuvākajā laikā, un ceru, ka konstruktīvā gaisotnē varēsim turpināt darbu pie šī ziņojuma, uh, izkristalizējot svarīgākās atziņas, un beigu beigās tas viss rezultēsies labā likumdošanas paketē. Paldies! Corin. Uh, yes, thank you very much. Karen, lūdzu. Jā, paldies, paldies Saidam par šo ievadu un par to, kas mums būtu jādara ar tiem grozījumiem, kas iesniegti par jūsu ziņojumu. Man ir tāds iespējas, ka daudzos svarīgos jautājumos mēs redzam viedokļu tuvināšanos, kā tu, Said, jau arī teici savā ievadrunā. Man ir ļoti svarīgi, lai tiktu izgaismoti paralēlās banku sistēmas radītie riski, bet lai tie netiktu uzskatīti tikai par riskiem vien, mum, lai mums bū, rastos iedvesma regulējumam un mēs varētu izvairīties no tā, lai paralēlā banku sistēma tik ļaunprātīgi izmantota. Ir nepieciešams regulēšais ietvers, kuru gan neuzskatītu par tādu īpašu slogu, nu, kā piemēram CRD direktīva un tam līdzīgi jāskatās, kur ir nepieciešama regulu, regulu paplašināšana, kur ir nepieciešama to saplūšana. Tanīpat laikā nedrīkstam, lai tiesība akti pārklātos vai būtu nekonsekventi savā būtībā. Manuprāt, jūs to ļoti labi arī eh, grasāties risināt. Tālāk, ja runājam par patērētāju aizsardzību, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs aspekts šajā tiesība aktā. Domāju, ka mums ir jāstrādā pie tā, jāskatās, kur ir nepieciešams papildus regulējums lai vairāk aizsargātu patērētājus. Ir atsevišķi kolēģi, kas vēlas izmantot Beninga finanšu produktus domāju, ka mums ir jādomā arī par citiem izvairēšanies paņēmieniem. La, mums ir jāiedibina vispārēja caurskatāmība. Es domāju, ka tas ir labāks risinājums arī no patērētāja viedokļa skatoties. Tālāk par datu ievākšanu. Jūs atcerēsieties, ka grozījumi atbalsta said to viedokli, ko jūs paužat savā ziņojumā. Eh, viedokli, ka ir jāievieš centralizēta datubāze. Es iesniedzu arī savu grozījumu par šo jomu. Tajā neizpaužas pavisam cita pozīcija, nē, bet šajā grozījumā es uzsveru, ka svarīgi ir skatīties, kā tieši šie dati tiks ievākti. Ļoti svarīgi arī, lai Eiropas komisija varētu ieskatīties šajā jautājumā no plašākas perspektīvas, lai mums būtu konsekventa pieeja tādiem jautājumiem kā kāda veida dati jau ir mūsu rīcībā, kāda mums trūkst, kam tie būtu jāievāc. Visi šie jautājumi būtu risināmi kopumā, lai nenotiktu pārāk liela darbība pārklāšanās dažādās struktūrās. Ir daudz jautājumu par šo tēmu. Es ceru, ka būs iespējams rast kopīgu līniju, apkopojot šos grozījumus. Savā ievadrunā, diemžēl, es nedzirdēju neko pār grozījumiem, pār komerc eh, banku darbības un investīciju banku darbības atdalīšanu. Šī tēma noteikti būtu apspriežama plašākā kontekstā, jūs nebūsiet pārsteigti, ka par manu viedokli Pēc Vitanenes ziņojuma izskatīšanas komitejā komitejā atskanēja viedoklis, ka šis jautājums nav jāskata melnā un baltā krāsā. Domāju, ka šajā ziņojumā arī ir jārunā par šo te jautājumu. Tālāk par vērtspapīrošanu. Es redzu, ka grozījumos ir labi priekšlikumi. Tāpat arī par naudas tirgus fondu regulēšanu es uh, labprāt izvēlētos Wolfganga Klinca piedāvāto pieeju, proti risināt šo jautājumu uzsits ietvarā. Vēl gribu izcelt Werner Langas grozījumu, kas arī runā par šo pašu jautājumu un kas, manuprāt, ir pareizais risinājums. Tālāk par biržās tirgu par biržu tirdzniecību regulēšanu. Es uzskatu, ka komisijai būtu, komitejai būtu jāskatās ESMA vadlīnijas par šo te tirdzniecību biržā tā, lai mēs būtu konsekventi ar to, un es domāju, ka grozījumos jau parādās šī doma. Es domāju, ka mums ir jāizskata jautājumi pēc būtības, jāidentificē problēma jomas un jādomā, kur ir nepieciešams papildus regulējums. Es ceru, ka mēs par to varam visi vienoties. Jūs varat rēķināties ar mūsu grupas atbalstu. Es ceru, ka kompromisu grozījumi būs labi un visiem pieņemam. Paldies, Valsts Klints, lūdzu. Kolēģi un kolēģi. Paldies, kolēģi un kolēģis. Protams, neviens neapstrīdēs, ka viens no finanšu krīzes eh, galvenajiem iemesliem bija regulēšanas arbitrāža un mēs esam ļoti daudz darījuši, eh, lai varētu eh, E, pieņemt jaunu regulējumu tieši tirgus, e, tieši banku jomā, bet, protams, ir šī paralēlā banku sistēma, kuru nav tik vienkārši regulēt, tādēļ mums beidzot kaut kas ir jādara lietas labā, ir jāpievēršas arī šim e, sektoram. Paralēlās bankas definīcija nav visai veiksmīgi izvēlēta, jo tad šķiet, piemēram, vācu termins un angļu termins runā par ēnu bankām, un tas rada iespēju, ka šeit ir uh, darbības, tādas nelikumīgas un visai necaurskatāmas darbības, bet tā tas nav. Bet, protams, katrā gadījumā ir jāuzlabo caurskatāmības šajā jomā. Es esmu iesniedzis arī vairākus grozījumus, un tas gan nenozīmē, ka priekšlikumi un secinājumi, ko piedāvā uh, kolēģis uh, Saits, man nebūtu paprātam. Nē, es ļoti daudzus uh, viņa piedāvājumus vērtēju ļoti augstu, it sevišķi. Uh, Eh, atsevišķos gadījumos pat varētu teikt, ka mēs esam gandrīz vai sasnieguši konsensusu, tādēļ es domāju, ka kompromisa grozījuma izstrādāšana nebūs pārāk sarežģīta darbs, jo lielais vairums ēnu referenti varēs balsot par tiem. Bet, nestoties uz visiem priekšteikto, man šis tas tomēr ir jāpiebilst. Man ir radies iespējas, ka trūkst caurskatāmības, nav pietiekam daudz eh, detalizētas informācijas par paralēlajām bankām un uh, gan Eiropas Savienībā, gan arī citās vietās, piemēram, ASV, ir jāparūpējas par caurskatāmību, vienojoties ar mūsu partneriem, lai paralēlo banku sistēmu mēs varētu labāk pārskatīt un lai būtu patiešām nodrošināts informācijas apjoms. ēnu referenta priekšlikumi par termiņiem man šķiet visai agresīvi vai, nu, drīzāk pārāk ambiciozi. Man neliekas, ka mēs līdz nākamā gada sākumam, nu, ir palikuši knapi trīs mēneši, mēs to visu varēsim paspēt izdarīt. Un, ja mēs to paveiksim nākamā gada laikā, tas jau būs labi mums ir jāņem vērā arī jau uh, esošā likumdošana, kas jau ir spēkā, proti ir lietas, kas ir regulētas jau uh, atsevišķās um, direktīvās, piemēram, attiecībā uz bīržā tirgotajiem fondiem un naudas tirgus fondiem. Tas ir atrunāts Jusits direktīvā. Jusits 5 un Jusits 6 tiek pārstrādātas. Un bet mums ir jārunā arī par jaunām definīcijām, par uh, aktīviem, un Jusits bija ļoti labi pārdomāts dokuments. Tādēļ uh, jāparūpējas, lai uh, tas uh, saglabātu savu stabilitāti arī nākotnē. Ja mēs runājam par naudas tirgus fondiem, pēdējo nedēļu laikā ļoti daudz jau ir ticis darīts. Es esmu pārliecināts, ka tas skar nevienu mani, bet arī citus ēnu referentus, proti mēs bijām gatavi diskutēt, un mēs esam arī dzirdējuši, ka nozarei iesaistītie gribēja ar mums sazināties, bija arī konference, bija paneļa diskusijas. Līdz ar to paralēlā banku sistēma arī ir ieinteresēta uzzināt, kādas lēmumus tad mēs pieņemsim. Tiek eh, strādāt, izstrādāts jauns priekšlikums un e, netie, Josko jeb eh, starptautiskā vērtspapīru komisija uh, Uh, nevar izstrādāt visu priekšlikumus pietiekami ātri, un, piemēram, šķiet, uh, ASV tagad grib pārliecināt Šapīro kungu, ka nevajag neko mainīt, un tas būs pats labākais, un Gaitmans teica, viņš nav īsti pārliecināts vai ar šo CNAV, uh, jeb tādu konstanto aktīvu vērtību vai ar šo pieeju varēs eh, panākt daudz vairāk nekā ar mainīgo vērtību. Protams, par to mums ir jāvienojas eh, un domāju, ka to ir iespējams eh, darīt, pārstrādājot jūcits direktīvu tālāk saida priekšlikums par finanšu atskaitīšanos. Par šo priekšlikumu mums ir eh, vēl jāvienojas, bet mums, protams, ir eh, jāparūpēs, lai šī eh, atskaitīšanās informācijas sistēma būtu pietiekami nevainojama. Runājot par strukturizāciju un pārvēršanu vērtspapīros, ir jāizstrādā skaidri atskaits punkti un es īsti nesaprotu, kādēļ mēs nevarētu teikt, ka papildus pamatvērtībai, kas jau ir noteikta CDR3, ka, piemēram, pārvēršot konkrēts aktīvs vērtspapīros, eh, mums ir jānosaka vērtība katru reizi no jauna. Es nezinu, vai šī argumentācija ir pietiekami laba un vai tas nāk par labu likviditātei un tā tālāk un tā jāprojām. Mums ir jāpadomā, kādi varētu būt labākie termini. Ja runājam par repo un vērtspapīru tirzniecību Šajā uh, sektorā iesaistītie arī uh, būs tie, kas eh, noteiks konkrētas normas un teiks, vai ir jānosaka maksimālās vai minimālās vērtības finanšu produktiem. Mums nevajag te ieviest kaut kādu vispārīgo vērtību un teikt, ka tāds, tāda vai tāda summa būtu atbilstīga. protams, ir jāvalda absolūtai caurskatāmībai. Un visu beidzot, es aizmirsu pieminēt eh, par naudas tirgus fondiem. Tos eh, visu laiku ir uzskatījuši par visai drošiem fondiem, bet eh, tikai krīze pierādīja to, ka Pat tādi e, fondi, kur e, noteiktā vērtība bija viens dolārs, arī e, noslīdēja zem šīs robežas. Bet, protams, šie fondi vēlas izmantot drošību, vēlas elastību un, protams, vēlas arī gūt pēļņu. Bet ir jāsaprot, kādas normas mēs noteiksim, vai patiešām ir jāgarantē drošība, nu vismaz minimāls svārstības un arī likviditāte. Mums ir jāpadomā, kāda varētu būt labākie risinājumi, vai, piemēram, tā kā ASV, ka šīs vērtības tiek noteiktas vai nu katru dienu, katru uh, nedēļu, vai tiem ir jābūt 30, 40, 50 procentiem, vai 20, 40, 60. Uh, par to vēl ir iespējams spriest, bet Naudas tirgus fondi, protams, nav bijuši tik droši, ka to mēģina atspoguļot šajā jomā darbojošies. Protams, skaitļi nebūtu nav tik caurskatāmi, kā mēs vēlētos, un zinām, ka biežāk nekā vienā gadījumā eh, fonds nokļuva grūtībās un sponsorējošā banka īstenībā to beigās izglāba. Un bankas, kas šeit spēlē sponsoru lomu, ļoti daudzos gadījumos pat pirms finanšu krīzes izcelšanās palīdzēja šādiem naudas tirgus fondiem, un es gribēju teikt, ka nākotnē visai uh, sistēmai un struktūrai ir jābūt caurskatāmēkai. Protams, mēs kā regulātori pat nevarēsim cīnīties pret vienu no galvenajām problēmām. Proti, kā naudas tirgus fonds, ņemot vērā procentu likmes, nu, jāņem vērā, ka uh, uz tādu īstermiņa aizdevumu došanu procenti vispār ir neiespējami, bet uh, es domāju, ka aizdevumu piedāvātajiem vajadzētu domāt, kā šo situāciju risināt, nevis mums kā likumdevējiem. Paldies! Okay, so... Paldies, Wolf! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Man pašai ir daži grozījumi, ko esmu iesnieguši, bet es domāju, ka tie ir pašsaprotami. Saīd, varbūt jūs gribat ko teikt? Priekšsēdētājs kundze, es gribēju pateikties kolēģiem, kas izteicās, un daži nevarēja ierasties, viņi man par to jau informēja, bet domāju, ka pateicoties uh, kolēģu uh, veikumam mēs eh, nākamo dienu laikā varēsim vienoties par vairākiem kompromisiem, lai galu galā pēc dažām dienām varētu balsot par labu priekšlikumu. Paldies! Okay, thank you very much. Lielas paldies, Said! Balsojums par šo tēmu varētu notikt 22. oktobrī Strasbūrā un plenārsēdē šis jautājums varētu nonākt novembrī. Paldies par šīm debatēm. Tās beidzās nedaudz ātrāk nekā bijām paredzējuši, bet tas nav nekas slikts. Es nezinu, vai Liems tūdaļ pat ieradīsies. Ā, jūs esat Liema vietā. Volfs ir šeit, Teodors, Ivo ir klāt. Un arī Nikolas ir klāt, tādēļ mēs varam pāriet pie nākamā jautājuma, jo ir gandrīz vai visas svarīgākās personas. Ceturtais darbkārtības punkts - fiskalists programma, par kuru atbildīgs ir Teodors Dimitrus Tolojans. Lūdzu, došu vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu atgādināt visiem kolēģiem, ka mums jau bija debatas par šo programmu. jo pirmo reizi Eiropas komisija ierosināja programmu, kas saucas Fiskus. Mm. Tajā bija apvienota iepriekšējā fiskalis programma un muitas programma. Eiropas parlaments un padome ierosināja izmaiņas šajā projektā. Un tagad Eiropas komisija mums piedāvā divas atsevišķas programmas - fiskālis un muitas programmu. Divas atsevišķas programmas. Tādēļ mēs varam teikt, ka nekādas būtiskas pārmaiņas nav notikušas. Iepriekšējais programmēšanas posms bija no 2007. līdz 2013. gadam. Mums ir jāaicina komisija ņemt vērā parlamenta priekšlikumu un padomas priekšlikumu. Mēs pasakāmies komisijai, ka tā ņem vērā mūsu priekšlikums. Jaunā programma Fiskālis 2020 sastāv no divām galvenajām komponentēm. Pirmkārt, atbalstīt nodokļu iestāžu sadarbību Eiropas Savienībā – un sadarbība nodokļu jomā kopumā. Sadarbībai jābūt starp dažādām nodokļu iestādēm, dalībvalstīs, un par to es runāšu sīkāk nedaudz vēlāk. Otra programmas komponente ir atbalstīt iespējas informāciju tehnoloģiju sistēmu attīstībā. Mēs šeit runājam par Eiropas informācijas sistēmu. Ir nepieciešama efektīva informācijas apmaiņa starp valstu nodokļu iestādēm. Gribētu atgādināt kolēģiem, ka programma Fiskalis 2007-2013 tika izvērtēta. Izvērtējumu veica divi neatkarīgi vērtētāji. Viens no viņiem galveno uzmanību veltīja efektivitātei, iedarbīgumam, pievienotajai vērtībai, ko radīja fiskālis programma. Otrs vērtētājs savukārt galveno uzmanību pievērsa potenciālajiem uzlabojumiem fiskālas programmas darbībā laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam. Gribētu uzsvērt, ka vērtētāji ļoti augstu un atzinīgi novērtēja šīs programmas darbību. Tā ir programma, kas patiesi atbilst dalību valstu vajadzībām. Tā arī sniedz ļoti skaidru papildus vērtību, jo sadarbība starp valstu nodokļu iestādēm ir ļoti būtiska. Tā uzlabo darbības efektivitāti nodokļu iekasēšanā. Papildus vērtība tiek radīta arī komisijai. Mēs vēlreiz gribam pateikties Eiropas komisijai par to, ka tā ņēma vērā nevien otrā novērtētāja ieteikums par to, kā uzlabot programmas darbību jaunajā programmēšanas periodā līdz 2020. gadam, bet pateicamies komisijai arī par to, ka jaunajā piedāvājumā, ko mēs tagad šeit izskatām, viņi ir ņēmuši vērā arī mūsu parlamenta ieteikumus, kas radās mūsu debatēs. Mēs ieteicām programmā galveno uzmanību vērst tieši uz valsts nodokļu iestāžu sadarbību tādā jomā kā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, krāpniecība nodokļu jomā un agresīva izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Un komisija šos mūsu ieteikums ir ņēmusi vērā. Tālāk par programmas darbības aptvērumu. Būtiskākais uzlabojums iespējams ir tas, kā komisija tagad ierosina neierobežot programmas darbības aptvērumu tikai uz PVN, akcijas nodokli, ienākumu nodokli un kapitāla nodokli, bet attiecināt to arī uz citiem nodokļiem, kas iekļaujas Eiropas Savienības nodokļu tiesību aktos. Nu, piemēram, Eiropas Savienībā ir pieņemtas regulas attiecībā uz parādu atgūšanu sadarbojoties valstu nodokļu iestādēm. Tāpat šajā priekšlikumā ir izteikts iesaistīt šajā sadarbībā arī kandidātu valstis, pievienošanās valstis, potenciālās uh, kandidātu valstis un kaimiņattiecību politikas partneru valstis. Tāpat arī Eiropas komisija paredz iesaistīt ārējos ekspertus no trešajām valstīm sadarbības analizēšanā un veicināšanā. Tie varētu būt ārlietu ministri un tam līdzīgi, tāpat arī eksperti no starptautiskām organizācijām. Kā jau es teicu, mūsu rekomendācijās mēs ieteicām noteikti ļoti skaidras prioritātes, un tās būtu cīņa pret eh, krāpšanu un nodokļu nemaksāšanu. Tāpat arī vēl viena prioritāte ir sloga mazināšana eh, valstu nodokļu iestādēm, administratīvā sloga mazināšana. Par kādu budžetu ir runa? 234 miljoni eiro visam periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Ir iesniegts grozījums, kas attiec uz visām šādu veidu programmām. Tajā ir teikts, ka šis budžeta skaitlis, protams, ir atkarīgs no tā, kā beigsies sarunas par DFS laika posmu no 2014. līdz 2020. gadam. Savos grozījumos esam ierosinājuši arī citas lietas. Pirmkārt, sadarbību koncentrēt arī uz potenciālām kandidātu valstīm un uh, kaimiņu attiecību politikas valstīm. Šajā sadarbībā galvenais uzsvars liekams uz nodokļu krāpšanas apkarošanu un izvairīšanās apkarošanu. Programmas resursi, protams, ir ierobežoti, un tas ir jāņem vērā. Tālāk, ja runājam par ārējo es, ekspertu piesaistīšanu no citām trešajām valstīm un starptautiskajām organizācijām, tad šeit mēs ierosinām šo ekspertu visai ierobežotu iesaisti, jo mums jāņem vērā budžeta ierobežojumi. Uh, also, actually, through an amendment. Vēl ir kāds grozījums, kurā Mēs vēlamies panākt to, lai Eiropas nauda netiktu izmantota divpusējai sadarbībai starp kādu dalību valsti un trešo valsti. Kādēļ? Tādēļ, ka Eiropas komisija piedāvā šo programmu ar mērķi atbalstīt sadarbību starp dalību valstīm un trešajām valstīm. Kopumā Mēs nevēlamies, lai būtu sadarbība starp kaut kādu vienu dalību valstu un vienu trešo valstu vai divām trīs, trešajām valstīm, ko tās varētu atrisināt divpusējā attiecību ceļā. Šī programma tam nav paredzēta, un tādēļ iesniedzām grozījumu kurā ir paredzēts, ka minimālais sadarbības partneru skaits ir divas Eiropas Savienības dalību valstis un trīs valstis, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis. Tikai tad var izmantot šīs programmas fondus. Vēl kāds grozījums, par kur bija ļoti plašas debatas ar Eiropas komisijas pārstāvi. Šis grozījums ir par griestiem šajā programmā Par šo tēmu mēs jau debatējām iepriekšējā komitejas sēdē, un tagad es to pieminu vēlreiz. Esam saņēmuši paziņojumu no prezidenta Barozu. Viņš e, to nosūtīs Eiropas parlamentam. Un tajā Barozo kungs rekomendē neieviest griestu šādu veidu programmās, jo griezti sasaist komisijai rokas programmas īstenošanas gaitā, neļauj tai būt elastīgai. Mūsu domas ir sekojošas. Šai programmai ir divas galvenās daļas. Viena - sadarbība starp nodokļu iestādēm dalībvalstīs. Nu, tur ir paredzētas apmācības semināri un tāda veida pasākumi. kur valstu nodokļu iestādes var apmainīties ar informāciju un paraugu praksi. Otra daļa ir informācija un komunikācija tehnoloģijas kapacitātes izveidošana. Mūsu pieredze iepriekšējā periodā līdz 2013. gadam rāda, ka lielākā daļa līdzekļu tiek novirzīts tieši šai otrajai daļai - informācija komunikācija tehnoloģiju uh, kapacitātes veicināšanai, kas, protams, ir ļoti laba lieta, jo informācija bieži vien tiek apmainīta uh, automātiskā veidā, izmantojot informāciju tehnoloģijas. Mums likās, ka būtu labi, ja mēs norādītu griestus, tātad maksimālo budžeta proporciju ko var veltīt informāciju tehnoloģijām. Un tādēļ savā priekšlikumā mēs pieminam 80% no šīs programmas budžeta, kas varētu tikt novirzīts informāciju tehnoloģiju kapacitātes veidošanai. Tā, lai tomēr kaut kāda līdzekļu daļa arī tiktu veltīta nodokļu iestāžu sadarbībai. Mēs iesniedzam arī tādu grozījumu par uh, starposmu ziņojumiem un galīgo ziņojumu, šie ziņojumi ir jānosūta arī Eiropas parlamentam un padomē. Lai komisija ļoti skaidri un nepārprotami atskaitītos arī lēmējiestādēm par programmas īstenošanu. Tas arī ir viss ievadā. Paklausīsimies, kas sakāms ēnu referentiem un citiem kolēģiem. Protams, uzklausīsim arī komisijas pārstāvis, kas šeit ir. Taska kungs eh, no komisijas ir atbildīgais par programmas īstenošanu. Paldies! End, uh... Jā, mums ir eh, paredzēts eh, komisijai laiks mūsu diskusijas beigās. Tagad Līsa Paldies uh, priekšsēdētāji, paldies uh, referentam Stolajānam. Uh, Liams atvainojas par to, ka viņš nevarēja piedalīties šajā sanāksmē, bet viņam uh, savā valstī jāpiedalās svarīgā komitejas sēdē, un tādēļ viņš lūdza man viņu aizstāt šajā komitejā. Liams jau jūnijā izmanto iespēju, lai pateiktos Stolajan kungam par viņa ziņojumu par fiskālis programmu, un tagad uh, ir pateicība arī par šo otro programmu, kas ir aplūkota ziņojumā. Komisija augustā nāca klajā ar grozītu priekšlikumu, varam nožēlot tikai to, ka šāds priekšlikums netika izteikts ātrāk. Uh, jo šāda kavēšanās tikai palielina darba slogu visiem, kas strādā pie šā jautājuma. Nav nepieciešams atkārtot vēlreiz to, kas ir jau teikts jūnijā, bet būtu jāatcerās, ka mēs visumā atbalstam referenta nostāju, tīpaši attiecībā uz to, ka galvenokārt programmā jākoncentrējas uz nodokļu krāpšanas un izvairīšanās apkarošanu. Šādu nostāju atbalsta vairākums šīs komitejas deputātu. Tomēr, diemžēl, uh, tagad ir svītrot atsauce uz dubulto nodokļu aplikšanu, kas bija, par ko bija runa astotajā grozījumā, un tagad tas ir piektais grozījums. Uh, runājot par citiem grozījumiem, ir izdarīti zināmi grozījumi otrajā projektā salīdzinājumā ar pirmo runājot par ārējiem ekspertiem. Jaunais formulējums 9. grozīmā paver iespēju kompromisa panākšanai, tā skaitā ar ALDE kolēģiem. Tāpat uh, jūs esat atcēluši griestus, kas bija pirmajā uh, projektā vairākām darbībām, kas bija noteikti 6. pantā, tagad 7. pantā. Uh, mans kolēģis ir pārliecināts, ka griestu noteikšana regulā palīdzētu labāk kontrolēt programmas īstenošanu. Un visbeidzot par kopīgiem specifiskiem pasākumiem, kā, tādiem kā daudzpusējā kontrole. Otrajā projektā jūs esat noteikuši stingrākus kritērijus šādiem pasākumiem, lai tie varētu saņemt finansējumu. Uh, par to, ka ir jāiekļauj šādās darbībās vismaz trim uh, valstīm, trīs valsts no ārpus Eiropas Savienības. Uh, gribētu zināt, kādēļ ir stiprināts šādas prasības. Attiecībā uz Eiropas Savienības dalību valstīm šeit ir noteikts, ka jāpiedalās vismaz divām valstīm. Mēs esam iesnieguši grozījumus, mūsuprāt, konstruktīvus, un mans kolēģis arī turpmāk ir gatavs ar jums sadarboties pie ziņojuma projekta un pateicis par jūsu veikumu. Paldies tagad, Wolf! Paldies, man vairs nav atlicis daudz ko piemetināt, jo Eh, referents jau pats runāja par daudziem punktiem, ko biju iekļaus savu jautājumu sarakstā. Es varu teikt tikai labāk vēlāk nekā nekad. Protams, eh, šo priekšlikumu jau gadiem kādu brīdi, tagad tas ir izstrādāts un vērtēju to ļoti labvēlīgi, un pateicoties šim priekšlikumam, mēs varēsim turpināt savu darbu arī vēlāk. Uh, Referents ir sagatavojis vairākus grozījumus, kas noteikti mm, pierāda to, ka ziņojums ir ļoti labi pārdomāts. Tagad eh, par atsevišķiem aspektiem. Tātad, eh, kurš var piedalīties šajā programmā? Komisija, kā arī referents, uzskata, ka ka tā saukto ārējo ekspertu pieaicināšana ir jāierobežo. Es tam varu piekrist, bet pašreizējā definīcija man šķiet vēl uzlabošanas vērta, jo pašreiz uh, tur īsti nav skaidrs, par ko tiek runāts. Tā tad ir jābūt precīzākam formulējumam. Un mums ir uh, jāatminās, ka ir jāpiesaista vis, vislabākie eksperti, visgaišākās galvas, lai mēs varētu īstenot uh, savus mērķus, proti labāk cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, no dažādām krāpniecībām, ir jābūt labākai sadarbībai starp dalību valstu uh, nodokļu iestādēm. Par budžetu runājot, es, protams, saprotu, uh, referents saka, ka visu naudu nevajadzētu izdot uh, tikai lai varētu izstrādāt šādu programmu. Bet, ja tiek runāts par 80%, es nezinu, vai tas ir pareizais skaitlis. IT programmas jau, protams, ir eh, ļoti laba lieta, bet cilvēki, kam ikdienā nāksies strādāt ar šīm programmām, uh, Protams, eh, šiem cilvēkiem ir jābūt pietiekami izglītotiem un profesionāliem, lai viņi varētu ar šo aparatūru strādāt. 20% no budžeta šādām programmām ar to jau būtu gana. Mums vajadzētu padomāt par labāku līdzekļu sadalījumu un gribēju pateikt, ka ir milzīgs kvalifikāciju. M, mm, milzīgas atšķirības starp kvalifikācijām. Ja mēs runājam par uh, cilvēku zināšanām un profesionalitāti vienā valstī, nu es eh, nesaukšu nevienu valsti vārdā, bet ir kāda valsts eh, Eiropas dienvidu austrumos, kur administrācijas kvalitāte ir visai bēdīga. Un eh, jāsaprot, ka līmenis visur nav homogēns, bet ja mēs runājam par sasniedzējiem mērķiem, tad jau mums piecu gadu laikā ir jāpaspēj uh, sasniegt tādu visas Eiropas minimālo līmeni. Tādēļ neesmu patiešām pārliecināts, vai mēs varam runāt par 80%. Trešais punkts. Mums ir jāizmēra tas, cik šī programma būs efektīva, lai uh, pretējā gadījumā neturpinātu finansēt kaut ko neveiksmīgu, bet uh, piedāvātie termiņi man nešķiet pietiekami realistiski. Es uzskatu, ka ar atvēloto laiku nav gana. Pārbaudēm ir jābūt eh, regulārām, regulāri ir jāpārbauda sasniegtais progress vienreiz gadā vai divreiz gadā, lai parūpētos par to, ka progress nu dienu ir sasniegts. Mēs jau neskaitāmus gadus runājam par to, ka Eiropas Savienības dalību valstīm uh, ir jācīnās pret eh, krāpšanos nodokļu jomā, arī nodokļi tiek iekasēti diezgan neefektīvi, ir iespējams daudz uzlabojumu, bet īstenībā sasniegtais progress ir visai niecīgs. Ja mēs runājam par krāpšanos ar PVN, nu, šī problēma joprojām nav mazinājusies. Un krīzes laikā mēs nedrīkstam nolaist rokas, mums ir pret to jācīnās vēl apņēmīgāk, Un tagad es negribētu precizēt, vai programmai vajag atvēlēt 234 miljonus, vai dažus miljonus vairāk vai mazāk. Mums ir nepieciešams tik daudz naudas, lai galu galā sasniegtu progresu, kas nāks par labu arī mūsu pilsoņiem. Paldies! Uh, thank you. I Paldies, Ivo. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referenta kungam par uh, ļoti izsmeļošo skaidrojumu par savu ziņojumu projektu. Man ir daži komentāri, bet uh, gribu teikt, ka mūsu viedokļi praktiski saskan gan ar Stolojanu, gan ar uh, Klīnca kungu par naudu izdevumiem šo jautājumu risināšanai. Tagad tāds uh, vispārīgs komentārs. Stalajan kungs uh, savā runā uh, pieminēja Eiropas konkurēt spēju. Un viens no punktiem, kas varētu stiprināt Eiropas konkurētspēju, būtu tiesiskuma nodrošināšana tie, nodokļu jurisdikcijas jomā un mūsu grupa ECR šajā jautājumā atbalsta referente nostāju. Es pilnībā piekrītu referentam, kad viņš aicina uh, stiprināt efektīvu sadarbību starp nodokļu iestādēm ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī uh, ārpus tās. Un uh, referents uh, norāda īpaši uz tām valstīm, kas vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm nākotnē. Nākošais punkts mēs arī pilnībā atbalstam ciešāku sadarbību starp nacionālajām nodokļu iestādēm, lai pēc iespējas ierobežotu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Par to mēs uh, nevaram uh, strīdēties, tas ir neapšaubām. Uh, turpretī mūsu nostāja ir daudz piesardzīgākā attiecībā uz uh, nodokļu harmonizāciju vai minimālo nodokļu sliekšņu noteikšanu, kā tas ir minēts, piemēram, trešajā grozījumā. Šo grozījumu mēs esam gatavi apspriest ar referentu un rast piemērotu risinājumu šai situācijai. Fiskālis un līdzīgas programmas nākotnē nevarētu veicināt harmonizāciju nodokļu aplikšanas jomā Eiropas Savienībā. Mūsuprāt, šie jautājumi jau ir uh, jāizlēm dalību valstīm un uh, tie ir jārisina ar divpusējiem nolīgumiem ar trešajām valstīm par nodokļu aplikšanu. Tālāk par ekspertiem. Mēs atbalstām uh, par uh, to, ka tiek apstiprināti izraudzītu ārvalstu ekspertu saraksti, un mums, protams, ir uh, jāpievērš uzmanība uh, kvalitātei, un par kvalitāti ir arī jāmaksā atbilstoši. Bet uh, ekspertu izraudzīšanās procesam, mūsuprāt, ir jābūt caurskatāmam, un uh, par to ir jāinformē sabiedrība. par uh, naudu, par finansējumu. Es domāju, ka Klīns kungs ir visu jau pateicis, nu, nekas nav piebilstams. Mēs arī brīdinātu pret to, ka nauda tiek izšķērdēta tādām uh, modas lietām kā informācijas tehnoloģijas. Mēs uzskatām, ka vairāk ir jāiegulda nauda izglītībā un uh, paraugu prakses apmaiņā. Mē, tas bija viss, ko es vēlējos teikt. Esam sagatavojuši virkne grozījumu šim ziņojumam. Paldies, Nikolas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties referentam par uh, viņa uzstāšanos. Referents mūs uh, īsumā iepazīstināja ar šā jautājuma priekšvēsturi un tādēļ vēlos pateikties gan referentam, gan komitejai par viņu uh, pieliktajiem pūliņiem un uh, par to, ka beidzot komisija ir arī sapratusi, ka šie divi jautājumi nodokļi un muita ir tomēr jānodala. Tagad Mēs uh, cīnāmies pret uh, krāpšanos nodokļu jomā, pret izvarīšanos no nodokļu nomaksas. Es uh, gribu izteikt komentārus par dažiem grozījumiem. Uh, Protams, mums ir nepieciešama sadarbība starp uh, dažādām nodokļu iestādēm, lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un uh, krāpniecību. Protams, informācijas sistēmas ir noderīgas un tās ir nepieciešamas, bet tomēr tas ir drīzāk tehnisks jautājums. Uh, bet politisks jautājums ir, pret ko mēs vērsīsimies, pret kādiem krāpniekiem mēs vērsīsimies. Un šeit jāsaka, ka nav pietiekamas politiskās grības ne Eiropas Savienībā, ne dalību valstīs, lai vērstos pret krāpniekiem Uh, lielākajiem uzņēmumiem, transnacionāliem uzņēmumiem, kas izvairās no nodokļu nomaksas bez kādiem šķēršļiem. Un arī pret to, ka uh, naudas līdzekļi tiek uh, nosūtīti uz filiālā, filiālēm trešajās valstīs pret šādām parādībām ir jācīnās, bet to var darīt tikai tad, ja ir politiskā grība cīnīties un izveidot taisnīgāku nodokļu sistēmu. Un vēl viens jautājums. Gribētu teikt, ka mums ir zināmas bāžas par to, ka kolēģis tik piesardzīgi runāja par ekspertu iesaistīšanu. Patiesībā mums šādi eksperti nav nepieciešami. Ir nepieciešama sadarbības starp dažādām nodokļu iestādēm dalību valstīs. Un uh, jāsaka, ka nav īstas skaidrības par šiem ekspertiem, kas tad tie būs šie eksperti un uh, kādiem mērķiem tie tiks piesaistīti. Pirmkārt, mēs nepiekrītam tām, ka būtu nepieciešami ārvalstu vai ārēji eksperti ša, šīs sabie, uh, programmas īstenošanā. Un mēs esam arī sagatavojuši virkni grozījumu, uh, par manis teikto, un es pateicos referentam par lieliski veikto darbu. Priekšsēdētāji, mums uh, ir atlicis laiks, un tagad došu vārdu komisijai. Varbūt jūs vēlētos kaut ko komentēt. Pirms uzklausām atkal mūsu referentu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es uh, runāšu īsi. Vēlos pateikties vispirms referentam referentam par to, ka viņš tik operatīvi un ātri ir strādājis pie mūsu priekšlikuma, un uh, viņš jau ir paskaidrojis, kāds ir mūsu priekšlikums fiskālis 2020, un es gribētu tikai komentēt referentu un arī Klīnca kunga priekšlikumus. Mums ir zināmi uh, iebildumu par 13. grozījumu par daudzpusējo sadarbību. Mēs uzskatām, ka pašreizējais teksts saskana ar tiesību aktiem par administratīvo sadarbību un pašreizējā prakse uh, ir tāda, ka daudzpusējā kontrola, ko organizē divas valstis, nerada sarežģījumus pašreizējās programmas īstenošanā. Un tātad šīs normas ir tādas pašas kā pašreizējā fiskālis programmā. Otrs iebildums ir pret 15. grozījumu attiecībā uz 80% griestu noteikšanu informācijas tehnoloģiju potenciāla stiprināšanai. Nē, atvainojos, es kļūdījos, te nebija runa par 15. pāntu, bet gan par. Es tūlīt atradīšu. Ah, jā, tas ir 14. grozījums, par ko es runāju. Ir ierosināts noteikt, ka IT kapacitātes stiprināšanai paredzētie līdzekļi nepārs, nedrīkst pārsniegt 80%. Mūsuprāt, tas ir pretrunā ar uh, programmas elastību. Un uh, mēs paredzām starp posmu izvērtējumu veikt. Uh, Uh, un uh, tā kā programmas darbības ilgums ir septiņi gadi, tad mēs uzskatām, ka mēs nevaram paredzēt tagad jau, kur, uh, kur līdzekļi būs vairāk nepieciešami, un tādēļ uzskatām, ka ir nepieciešama elastīga pieeja, lai varētu līdzekļus pārdalīt, ņemot vērā nepieciešamību. Tālāk par Klīnsa kunga teikto. Vēlos uh, jūs informēt par to, ka mūsu priekšlikuma desmitajā pāntā ir noteikts, ka par apmācību ir atbildīgas dalība valstis. Un vairumā dalību valstu ir īpašas izglītības iestādes nodokļu speciālistiem. Un jāsaka, ka tikai tad, ja ir tādas kopīgas intereses un pastāv tiesību akti Eiropas Savienības līmenī, tad mēs uh, esam paredzējuši veikt apmācību par šiem jautājumiem. Šie pasākumi varbūt nav pārāk tālējoši, bet tie ir ļoti efektīvi. Par to liecina jau pašreizējās programmas īstenošanas pieredze. Un uh, šādus atzinumus mēs esam saņēmuši no nacionālajām nodokļu iestādēm. Gribu pievērst jūs uzmanību arī 16. pantām, kur ir runa par uzraudzību. Pašreizējā priekšlikumā mēs ierosinām veikt pastāvīgu programmas sasniegumu kontroli par katru pasākumu, kas tiek veikta programmas ietveros un šādā veidā uh, ir aktuāli pieņa, pieejama informācija par visiem programmas pasākumiem. Tas arī bija viss, ko vēlējos teikt. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, tagad vārds referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kuri uzstājās debatēs par viņu ierosinājumiem un ieteikumiem. Esmu gatavs sadarboties ar kolēģiem, lai panāktu labākus formulējumus uh, dažos uh, iesniegtajos grozījumos. Piekrītu uh, tam, ka ir jāierobežo ekspertu līdzdalība un jāpanāk uh, labāka pievienotā vērtība. Es domāju, ka tiešām šis grozījums, grozījums būtu uzlabojums un jāpanāk kompromiss. Man ir bijušas sarunas ar dažādu valstu nodokļu iestāžu pārstāvjiem un gribu jums teikt, ka šī varbūt ir vienīgā programma, kurā nodokļu iestāžu pārstāvi pa zemākajā līmenī var tikties un apmainīties ar pieredzi. Nav nevienas citas programmas, kura paredzētu iespēju dalību valstu nodokļu iestāžu darbiniekiem piedalīties šādā procesā. Tālāk par griestiem. Man ir zināma pieredze IT jomā, eh, kapacitātes stiprināšanā manā valstī, un gribu teikt, ka nav šeit nekādi ierobežojumi attiecībā uz naudu un pieprasījumu šai jomai Un ja mēs uh, nosakam 80% griestus IT, uh, IT kapacitātes stiprināšanai, uh, kad mēs ierosinājām šādus griestus, mēs ņēmām vērā fiskālis 2007-2013 pieredzi. Esmu iepazinies arī ar Barozo kunga paziņojumu Eiropas parlamentam par to, ka nepieciešama elastība. Manuprāt, esam panākuši progresu, jo uh, iepriekšējā ziņojumā bija daudz vairāk uh, griestu noteikts, un tagad mēs esam paredzējuši uh, griestus tikai attiecībā uz IT kapacitātes stiprināšanu un paraugu prakses apmaiņu starp nodokļu iestādēm dalību valstīs. Es uh, domāju, ka ja mēs uzstāsim uz šo griestu noteikšanu, tad varbūt šis jautājums būs jārisina triālogā. Uh, Es pateicos kolēģiem un cenšos, centīšos pēc iespējas ātrāk pabeigt darbu pie šā ziņojuma. Gribēju īs, informēt, ka 16. oktobris pusdienlaiks 12 ir noteikts grozījumu iesniegšanas termiņš. Tie tiks izskatīti 5. vai 6. novembrī, un mūsu komitejā balsojums ir paredzēts 28. vai 29. novembrī. Līdz ar to eh, sēdē izsludinām pārtraukumu līdz 16.30, kad um, pie mums ieradīsies komisārs uh, eh, Almuņa, lai runātu par konkurences politiku. Right. Um, Kolēģi, welcome. Gribēju pie mums sveikt komisāru Almūnijas kungu. Mēs izmantosim uh, jau ierasto procedūru, proti uh, komisārs mums šo to paskaidros. Un tad došu vārdu darba grupas referentam Antolinam Sančesam Prezedo, tad ēnu referentiem un, protams, arī visiem pārējiem, kas vēlēsies runāt. Un es ceru, ka uh, komisāra kungs varēs nopelnīt arī tasīt kafijas, lai viņam būtu pietiekami daudz enerģijas. Es arī tā ceru, saka, priekš, saka komisāra kungs. Paldies, ka esat man atkal uzaicinājuši uz jūsu komiteju. Un šodien gribēju jūs iepazīstināt ar mūsu uh, darba programmas galvenajiem punktiem, proti konkurētspējas jomā. Varbūt daži no jums jau būs pamanījuši, ka savās iepriekšējās runās es mēģināju uh, atspoguļot to, kāda ir saikne starp dažādiem konkurences instrumentiem, proti trastiem, uh, karteļiem un tā tālāk, kā arī galvenajām prioritātēm šajos grūtajos laikos. Protams, ir jādomā par izaugsmes veicināšanu un kā instruments eh, izaugsmas veicināšanai varētu būt tieši vienotais tirgus. Un visas šīs eh, atziņas eh, stādīšu jums priekšā arī šodien. Un jāsaka, ka konkurētspējas. spējas politikas eh, ietvers ir pierādījis savu darbību praksē, bet, protams, es eh, katru dienu sev pats vaicāju, kā varētu izmantot šos instrumentus, lai cīnīties pret mūsdienu izaicinājumiem. Sākumā runāšu par modernizācijas iniciatīvu un otrajā savas runas daļā pievērsīšos antitrasta pasākumiem. Kā jau esmu teicis iepriekš, kad bija uzklausīšana, ko vadīja Antolins par modernizāciju. Rezolūcija tika pieņemta pagājušā gada maijā, un reformā ir paredzēti trīs galvenie mērķi. Pirmām kārtām uh, Eh, garantēt, lai valsts atbalsta normas ņemtu vērā iekļaujošu un dinamisku izaugsmi un mūsu izaugsmas stratēģijas mērķi jau ir nospraust 2020. gada stratēģijā otrām kārtām garantēt eh, modernizāciju un prioritizēt eh, tās lietas, kas tiešā veidā ietekmē vienoto tirgu un trešām kārtām vēlos optimizēt lēmumu pieņemšanas procesu. Domāju, šī iniciatīva ir uh, laba iespēja grūtos laikos. No vienas puses mums ir jāveicina izaugsme un līdztekus tam ir jāapzinās, ka dalību valstīm ir ļoti grūti pārvaldīt eh, savus uh, finanšu līdzekļus, jo, protams, ir jāievēro taupīgums. Ņemot vērā to, ka daudz valstu valdības cīnās ar finanšu grūtībām, ir jāatgādina, ka uh, dalību valstu finanšu iespējas, naudas tērēšanas iespējas ir nevienlīdzīgas. Nav iespējams finansēt visas politikas jomas un instrumentus. Un ir ārkārtīgi liels atšķirības starp dalību valstīm un Tādēļ būtu jāievieš kontrole. Reformu paketē mēs esam paredzējuši vairākus pasākums, kā īstenot šos mērķus. Parlamentā es jau piedalījos uzklausīšanā, kur mēs par to runājām, tādēļ divreiz neatkārtošos. Mums ir jāizveido efektīvas vadlīnijas valsts atbalsta sniegšanai un tādai sniegš, valsts, tādam valsts atbalstam, kas patiešām ir vērtīgs, ir jākontrolē arī subsīdijas, lai neradītu negodīgu konkurenci uzņēmumu vidū. Eh, valsts subsīdijas citreiz eh, kavē privāto investīciju piesaistīšanu, tādēļ jāparūpējas par eh, labvēlīgāku režīmu. Valsts atbalsta reforma noteikti varēs palīdzēt samazināt administratīvo slogu, radīs lielāku skaidrību iestādēm, kas piešķir līdzekļus, un arī vairākas procedurāls izmaiņas ļaus mums lēmumus pieņemt ātrāk, un mēs varēsim pievērst savu uzmanību uzmanību mm, tām jomām, kur slēpjas vislielākais eh, konkurētspējas potenciāls. Mēs esam veikuši arī ļoti nopietnu pārskatu, lai varētu ieviest eh, šo iniciatīvu eh, sektorālajās vadlīnijās Mums bija arī uh, izņēmumu direktīva, tā ir jāgroza, un, protams, ir jārunā arī par procedurālajām struktūrām. Mums ir jāturbina darbs pie konkrētām vadlīnijām, piemēram, aviācijas un lidostu jomā, par reģionālā atbalsta sniegšanu, par industriālo risku, riska kapitālu, uh, atbalstu vīdes programmām, uh, tālāk arī izpēti un attīstību. Eh, protams, mēs vērtējam ļoti rūpīgi visas kopīgās vadlīnijas, izmantojot jau eh, praksē sev pierādījušu uh, metodoloģiju. Mums, protams, ir eh, jācīnās pret neveiksmēm, tirgu ir jāuzlabo konkurētspēja un jāsaprot, ka valsts atbalsts var kalpot kā labs stimuls. Mums ir jāsamazina eh, dažādi konkurences kropļojumi, deformācijas, ir eh, jāuzlabo aviācijas regulējums un esam paredzējuši Uh, paaugstināt atbalsts sniegšanas uh, jomas, uh, proti runājot arī par katastrofas seku novēršanu, par palīdzību ultraperifāriem reģioniem un arī atbalsts sniegšanu mežsaimniecībā. saimniecībā lai varētu izmantot šādas priekšrocības, dalību valstīm ir e, jāpierāda, ka tās šos uzdevumus e, ir uztvēruši pietiekami nopietni un kā tās bloka izņēmumu e, regulu ir īstenojušas pašmājās, lai varētu izmantot valsts līdzekļus jau nosauktajās programmās. Uh, Protams, mēs neesam gatavi atteikties eh, no savām kompetencēm, runājot par eh, valsts atbalsta sniegšanu, bet Mēs eh, gribam, lai valsts atbalsta normas būtu pietiekami viegli izpildāms un lai dalību valstīm tas neradītu papildus slogu. Es vēlos, lai komisija varētu uh, veikt labāku uh, izvērtējumu un izpēti tam, kas notiek valsts atbalsts sniegšanā dažādās jomās. Jāsaka, ka diskusijas nav tās vienkāršākās. Mums jau ir bijuši, bijusi saziņa ar dalību valstīm par to, uh, kādu informāciju mēs vēlamies iegūt par valsts atbalstu sniegšanu, un jāsaka, ka šī procedūra netika uztvērta ar lielu sajūsmu, man jāsaka vaisirdīgi, bet mums dalība valsts ir jāpārliecina, ka šī procedūra tām nāks par labu, ka tas nav kaut kas tāds, ko vēlas tikai komisija, uh, lai varētu garantēt, ka pateicoties jauniem instrumentiem, mēs varēsim apkopot nepieciešamo informāciju, lai varētu pieņemt lēmumus par valsts atbalsta sniegšanu, un lai mēs to varētu darīt bez eh, grūtībām. Tālāk, runājot par eh, uzņēmumu apvienošanos karteļiem un antitrasta pasākumiem, es eh, gribu tikai ļoti īsti pasāstīt, ko esam darījuši pēdējā laikā mēs esam uzsākuši procedūru pret Gazprom enerģētikas jomā un tika uh, uzsākta tiesvedības procedūra. Mēs uh, gaidām rezultātu šī gada beigās. Tur bija iesaistīts arī viens čehu uzņēmums un tāpat turpinās uh, izpēta Google gadījumā. Un Microsoft nevarēja izpildīt jau 2009. gadā um, noteiktās normas, tādē, tāpat mēs arī turpinām darbu pie patentu standartizācijas, uh, lai varētu izvairīties arī no tās augtajiem patentu kariem, kad uh, bija tiesvedības darbi, Apple uh, iesūdzēja tiesās Samsung vai, piemēram, uh, Microsoft un Apple vērsās tiesā pret Motorola eh, telefonu ražotājiem. Tāpat mēs aktīvi darbojamies arī uh, elektronisko grāmatu tirgu. Mums ir bijušas sarunas ar četriem lieliem izdevējiem, arī ar Apple, lai varētu garantēt konkurētspēju arī šajā tirgu. Pagājuši mēnesi bija vienošanās starp GMI un Universal par uh, mūziku. Uh, tātad uh, tie ir uzņēmumi, kas uh, darbojas tieši mūzikas jomā un uh, tika noslēgta vienošanās par uh, apvienošanu un tas tāpat ir saistīts arī ar mūzikas darbu digitālo tirgu. Kādi izaicinājumi šeit rodas? E, nozare mainās ļoti ātri, katru dienu ienāk jauni projekti un produkti, tādēļ ir jāparūpējas par e, tirgus konkurētspēju. Protams, Ir arī ļoti daudz izaicinājumu. Mums ir jāsaprot, ko nozīmē tirgu liberalizācija, runājot arī par telekomunikāciju jomu, piemēram, Slovākijas telekomunikāciju uzņēmums un Deutsche Telekom no vienas puses, un tad bija arī uh, viens eh, portugāļu mm, telekomunikāciju uzņēmums, eh, kas pie, vēlējās apvienoties. Tālāk uh, Hutchins un vēl viens uzņēmums Austrijā, uh, ja tie apvienosies, tas. Uh, noteikti varētu nākt par labu patērētājiem, un mēs eh, ceram, ka, ja uzņēmumi apvienosies, tas eh, nenonāks pie, tas nenovedīs pie eh, konkurētspējas deformācijas. Mēs esam arī uzsākuši izmeklēšanu vairākos karteļu gadījumos. Eh, finanšu institūcijas, eh, piemēram, manipulēja eh, procentu likmes, Libor un Eribor. Mums ir bijušas aizdomas, ka tur ir bijušas neatļautas prakses un tālāk arī esam rūpīgi pētījuši banku darījumus par to, kas notiek arī uh, kredītu mīmaiņas līguma uh, saistībā. Uh, mēs turpinām arī kontrolēt to, kā tiek sniegts valsts atbalsts um, lielām bankām, kas ir nonākušas grūtībā, piemēram, Vācu Landesbank, uh, Spāņu banka Unim un Luksemburgā atrodošais um, Deksija bankas, uh, Deksija bankas filiāli, kas atrodas Luksemburgā, un Deksija uh, lieta vispār ir ļoti sarežģīta. Mēs ļoti uh, uzmanīgi novērojam to, kā Deksija pārvērtās par Belfijus, tātad par šo uh, Beļģijas filiāli, un, protams, uzmanīgi sekojam arī uh, Eh, citām nozarēm, piemēram, eh, nerūsējošā tērauda ražotāji, tur bija vairāku eh, uzņēmumu apvienošanās tālāk TNT, UPS, sūtījumu pārvadāšana un pagājuši nedēļa vēl. Sektor, Vēl divi citi lieli uzņēmumi gribēja apvienoties. Mēs esam uh, Eh, ļoti uzmanīgi pētījuši valsts atbalsta sniegšanu dažādās nozarēs, piemēram, Dīpost, eh, Deutsche Post, La Post Francijā, Pasts eh, Grieķijā, Royal Post apvienotajā karalistē un kā arī ir jāmin Beļģu pasta uzņēmums, kas vēlas sadarboties ar līdzīgiem citās valstīs. Mēs sazinājāmies arī ar konkurētspējas iestādēm. Un mums ir jāsaprot, ka visi šie nosauktie uzņēmumi reāli ietekmē Eiropas pilsoņu dzīvi, tādēļ mums ir jāparūpējas uh, par skaidriem noteikumiem, par uh, labu likumu pieņemšanu, uh, lai arī konkurētspējas iestādes varētu rūpīgāk izpētīt šo sektoru. Tālāk arī farmācijas nozare, Lumbek un Servie, farmācijas uzņēmumi. Esam uh, nobažījušies, ka šie uzņēmumi ir ļaunprātīgi izmantojuši patentus, lai tirgu nevarētu ienākt lētas ģeneriskās zāles, lētāki medikamenti, Un domāju, ka vēl ārkārtīgi daudz lēmumu šajā jomā būs e, jāpieņem. Tālāk e, esam pievērsušies arī transporta nozarē notiekošajam. Uh, pētījuši, kā tur tiek sniegts valsts atbalsts, esam strādājuši arī pie jaunām vadlīnijām aviācijas jomā, un vēl vairāki gadījumi ir jāizskat tieši aviācijas jomā, pie tā strādāsim kuru katru brīdi. Tālāk eh, Ryanair jau trešo reizi mēģināja pārņemt eh, Air Lingus, un tagad šī lieta tiek izskatīta. Mēģinam arī risināt problēmas starp stāru un skaitīm, un mēs esam izmantojuši līdzīgu uh, metodiku, uh, kādu mēs jau izmantojām Van Work Alliance gadījumā pirms uh, dažiem mēnešiem, un savu īso ievadu runu es noslēgšu pastāstot par antitrusta kaitējumiem un rīcību, ko mēs esam uzņēmušies šajā jomā. Īstenībā tas ir viens no lielākajiem darbiem, pie kura šogad esam strādājuši strādājuši, tiek eh, runāts par privātajām investīcijām, valsts investīcijām, lai varētu garantēt, ka Eiropas Savienības pilsoņi var pieprasīt kompensācijas par nodarīto uh, kaitējumu, ja tas ir radies pārkāpjot konkurences noteikumus. Jūs noteikti labāk par mani zinat, cik sarežģītas ir šīs diskusijas gan parlamentā, gan arī tad, kad eh, komisijai ir jārunā ar interesantiem un iesaistītiem pusēm, gan uh, Eh, privātajā sektorā, gan arī valsts sektorā. Eiropas parlaments ir norādījis, ka šāda iniciatīva nu diena ir nepieciešama un eh, jau pagājušajā reizē mēs par to runājam, kad Antolīns Sančes Presedo piedāvāja savu ziņojumu izskatīšanu. Un tajā pašā laikā jūs apzināties, ka eh, ļoti būtisks sadiņas ir iekļauts arī Lēnas ziņojumā, par kur nesen balsojāt, un mums, protams, ir jārisina viss šīs eh, daudzskaitlīgās problēmas, bet gribu jums pateikt, ka tuvākajā laikā man būs iespēja jums piedāvāt izskatīšanai jaunu priekšlikumu, kas pēc tam sasniegs arī padomu. Paldies! Okay, so... Paldies komisāram! Un tagad sakos jautājumu un atbildes. Ir pieteikušies runāt Antolins. Gunārs nav klāt. Nē, viņš ir gan atnācis. Atvainojos, neredzēju jūs. Ir arī Sofija, Astrīda, Dirks, Tremosas kungs, Nikolas. Līsā. Ļoti garš runātājs saraksts. Pirmajam došu vārdu Antalīnam, lūdzu. Paldies! Pateicos uh, um, viceprezidentam Almūņam par viņas sniegto informāciju par uh, pasākumiem, kas tiek veikti, lai stiprinātu valsts finanses un padarītu iekšējo tirgu uh, dinamiskāku. Šos mērķus es pilnībā atbalstu. Ir uh, divis, divas svarīgas uh, likumdošanas iniciatīvas šajomā. jomā jautājums par kaitējuma atlīdzības uh, piedzīšanu uh, nav viegls, bet mums ir jāstrādā šajā jomā par valsts un uh, privātā sektora sadarbību šajā jomā, par lietām, kur ir plašs kaitējums, uh, šis tas ir jārisina. Nākošais jautājums par valsts. Uh, atbalstu un par pašreizējām reformām. Es vēlētos uzzināt, vai vadlīnijas par uzņēmumu restruktūrāciju paredzēs uh, finanšu sektorā investīciju banku nodalīšanu. Un uh, šis jautājums uh, sasaucas arī ar daudzgadu finanšu schēmu, pie kuras pieņemšanas mēs šobrīd strādājam. Jūs tāpat uh, pieminējāt arī uh, biržas, uh, uh ne par atsauces uh, indeksu manipulāciju. Ir zināms, ka Tāpat ir uh, iesniegtas uh, sūdzības ASV par intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un kā tas uh, skar konkurences jomu. Jūs runājāt arī par ģenēriskajām zālēm, un šajā sakarā attiecības ar ASV ir ļoti svarīgas. Es gribētu, lai jūs sīkāk mums pastāstīt par šiem jautājumiem. Tālāk jūs runājāt arī par izplatīšanas tīkliem un konkrēti par pārtiks rūpniecību. Tas ir ļoti, tā ir ļoti svarīga joma. Uh, runājot par izdevumiem. Es gribētu zināt, vai esat paredzējuši konkurences jomā pievērsties arī šai nozarei. Liels paldies, Antolīna. Jūs uh, uzdevāt piecus jautājumus. Pirmkārt, tātad pirmais ir uh, prasības par kaitējumu atlīdzību kolektīvās prasības. Šis jautājums ir iekļauts šā gada likumdošanas programmā. Ja nespēsim pabeigt darbu šogad, tad uh, tas tiks izdarīts nākamgad. Jūs noteikti sekojat tam, kā attīstās diskusijas par šo jautājumu. Neviens neapšāba to, ka nepieciešams nodrošināt uh, kom, eh, kompensācijas izmaksu privātpersonām, kas cietuši no konkurences kropļojumiem, bet tai pašā laikā ir nepieciešams panākt līdzsvaru par starp informāciju, kas ir nepieciešama, lai varētu aprēķināt nodarot nodarīto kaitējumu un arī no otras puses informācija, kas ir nepieciešama, lai veiktu izmeklēšanu pret karteļiem un lai varētu īstenot um, liecinieku aizsardzības programmu, kas ar to saistīta. Galvenā, visvarešķītākais jautājums ir kolektīvo prasību jautājums, kas ir iekļauts lēnes ziņojumā. Uh, referents iestājas par horizontālu pieeju šai jautājumā. Bet uh, reālā situācija ir atšķirīga dažādās uh, vietās, dažādās nozarēs. Ir tādas nozares, kuras uzskata, ka Eiropas Savienībai šajā jautājumā nevajadzētu iejaukties. Un, piemēram, Sančes Presēdo ziņojumā ir prasīts pieņemt tiesību aktus gan par individuālām, gan kolektīvām prasībām, bet ir arī citas balss ārpus parlamenta, kas iestājas par horizontālu pieeju kolektīvajām prasībām. Šīs debatas turpinās jau diezgan ilgi, bet esam iecerējuši panākt risinājumu šim jautājumam jūsu parlamentu pilnvaru termiņa laikā, šā sasaukuma laikā, lai jūs varētu pieņemt uh, attiecīgus lēmumus. Tālāk par restruktūrizāciju noteiktos sektoros. Šobrīd mēs strādājam par nefinansiāliem sektoriem bet ja mēs runājam par finanšu nozari, arī šeit ir iecerēts pieņemt vadlīnijas, bet darbs pie tām vēl turpinās. Uh, tas ir īpaši svarīgi krīzes kontekstā. Mēs uh, šīs vadlīnijas esam sadalījuši divās grupās. Uh, pirmais vadlīnija kopums attiec uz nefinanciālo uh, sektori. Un tālāk mēs strādāsim pie normālās situācijas vadlīnijām finanšu nozarē. Un šis darbs turpinās. Jūs uzdevāt jautājumu par deksiju un ko mēs esam iecerējuši šai jomā darīt. Šeit ir runa par valsts līdzekļu izmantošanu eh, banku restruktūrizācijai eh, Eirozonas valstīs un valstīs, kas eh, saņem īpašu atbalstu, tādās kā Grieķija, arī Kipra ir lūgusi palīdzību finanšu sektoram, kas kam ir ļoti liels īpatsvars šās valsts ekonomikā. Un mēs darbojamies pamatojoties uz sapratnes uh, memorandu, kas tika parakstīts uh, vēl pirms vasaras atvaļinājuma. Finanšu uh, institūcijas uh, arī Spānijā ir lūgušas atbalstu. Un e, jāsaka, ka tādēļ finanšu nozarē mēs virzāmies uz priekšu piesardzīgāk un lēnāk, jo šis sektors e, pārdzīvo ievērojams pārmaiņas. Tālāk par Liboru un Eriboru un Tiboru um, e, indeksu manipulācijām un uh, izmeklēšanu šajos, šajās lietās. Uh, mēs eh, konstatējam, ka šeit varētu būt eh, darbojušies karteļi, eh, ka indeksi ir ne tikai manipulēti, bet tas ir darīts ar nolūku gūt pēļņu, bet sīkāku informāciju šobrīd nevaru sniegt. Tālāk par antitrusta un intelektuālā īpašuma aizsardzības uh, jautājumiem par patentu standartiem. Mēs uh, sadarbojamies ar ASV konkurences iestādēm. Nesen uh, mums bija tikšanās, kurā mēs apspriedām to, kā izvērtēt uh, gadījumus, kā ar patenta īpašnieks Uh, ļaunprātīgi izmanto situāciju. Un jāsaka, ka mūsu viedokļi ar ASV kolēģiem uh, saskanēja. Es jau pieminēju savā uzrunā farmācijas nozari. Mums ir Servie un Lundbeka lieta, un mēs vēl iz, izmeklējam arī citas lietas šajā, šobrīd. Bet pret eh, eh, visi šie pam, šīs lietas eh, pamatojas uz mūsu 2009. gada pētījumu. Tāpat ir bijusi Johnson un Johnson lieta un vēl citas lietas. Šo papildus informācijas var jums pies, piedāvāt pēc sanāksmes. Nākošais jautājums ir pārtiks rūpniecību. Protams, ka šī joma ir ļoti svarīga katram iedzīvotājam, kurš uh, dodas uz uh, veikaliem katru dienu un uh, viņi arvien vairāk izjūt pārtikas uh, cenu ietekmi. Šis, šie jautājumi ir vairāk nacionāla mēroga jautājumu. Un tādēļ mēs uh, organizējām uh, sadarbības tīklu starp uh, dalību valstu konkurences iestādēm. Mums ir sagatavots pārskats. Šīs iestādes īsteno vienotus noteikumus un uh, Um, mūsu izveidotā darba grupa varētu nākt klajā ar ieteikumiem par to, kā uzlabot konkurences iestāžu darbu. Un uh, š, varētu, protams, notikt ar Eiropas līmeņa izmeklēšanu kādreiz, bet līdz šim šādas izmeklēšanas darbības ir veikts dalību valstu līmenī. Paldies. Gunār, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par eh, prezentāciju. Paldies komisāram par prezentāciju. Gribētu uzsvērt to, cik svarīga ir šī, svarīgs ir šis process, ko jūs uzsākāt pret Gazprom. Tās ir ļoti plašs un ietekmīgs jautājums. Mēs ar interesi sekosim notikuma attīstībai šajā jomā. Ir interesanti uzklausīt jūs stāstu par dažādajām prioritātēm Ir viegli arī izsekot tam, ko jūs šeit darāt antitrustu, pretkarteļu jomā un dažādiem ar tiem saistītiem jautājumiem. Daudzi mūsu tiesību akti par konkurenci runā par to, kā e, rīkoties šajos te konkurences apstākļos, kāda mums ir šobrīd, un nevis uz to, kāda būs vide nākotnē un kā risināsim problēmas nākotnē. Gribu uzdot jūs jautājumu par to, kāds ir jūs viedoklis, jūs vīzija, ko mēs un komisija varētu darīt, lai pārbaudītu un analizētu dažādās barjeras piekļuvēja tirgumu daž, dalību valstu iekšienē un starp dalību valstīm. Jūs jau pieminējāt dažas problēmas. Jāņem vērā fakts, ka dažās jomās ir bijis pārāk maz konkurences. Būtu interesanti, kur jūs saskatāt iespējas sistēmiskai eh, šīs te sistēmas pārbaudēji un dažādu barjeru nojaukšanai dalību valstu iekšienē un starp dalību valstīm, lai varētu tirgu iekļūt jaunu uzņēmumu. Otrakārt, ekonomiski ļoti plašs jautājums. Politiski tas ir ļoti delikāts, bet ļoti svarīgs. Pavisam nesen telekomunikācija vai avio pārvadātāju pakalpojumi bija tik uzskatīti par vispārējās eh, nozīmes pakalpojumiem, un mēs eh, zinām, ko Eiropas Savienības konkurences politika darīja šajās jomās. Uh, Atbildot Sančesam presēdē, jūs uh, pasvītrojat, cik svarīgs ir pārtiks ražošanas sektors. Taču, ja mēs runājam par telekomunikācijām vai aviosabiedrībām, tad šīs jomas ir vēl svarīgākas varbūt Eiropas iedzīvotājiem. Tādēļ gribu uzdot jautājumu, vai jūs redzat iespēju veicināt konkurenci vispārējo pakalpojumu jomā? jo tā, tie pārstāv ļoti milzīgu ekonomikas daļu. Eiropas pilsoņi un mājasemniecības lielā mērā ir atkarīgi no tā, cik efektīvi darbosies šie sektori un kādas izmaksas tie radīs viņiem. Trešais jautājums par valsts atbalstu. Domāju, ka ir ļoti svarīga šeit juridiskā noteiktība un skaidrība. Ir jāmodernizē valsts atbalsts. Es redzu iespējas sniegt mazāku valsts palīdzību, bet vairāk mērtiecīgāku to veidot. Mazāk tādēļ, ka tas ir svarīgi nodokļu maksātājiem un valdībām, kam jātiek galā ar lielu budžeta deficītu. Šim atbalstam jābūt mērtiecīgam, tā, lai mēs varētu precīzi palīdzēt atsevišķiem reģioniem un Eiropas daļām labāk iesaistīties šajā konkurences eh, spēlē un arī radīt jaunas iespējas izaugsmē. Šie ir tie trīs jautājumi, kas ir diezgan plaši, bet arī tad nepat laikā precīzi, uz kuriem es gribētu dzirdēt jūs atbildes. Vai jūs teicāt, ka tie nav pārāk lieli jautājumi, mm, bet patiesībā pie tiem varētu strādāt visu savu mandātu laikā? barjeras iekļūšanai tirgu. Nu, tie ir tiešām šķēršļi iekļuvai tirgu, eh, par kuriem runa ir tad, kad mēs izskatām antitrustu lietas. Barjeras pastāv dalību valstu iekšienē. Reizēm mēs esam risinājuši gan pagātnē, pavisam nesen, gan arī šobrīd šos jautājumus, piemēram, telekomunikāciju jomā. Nesen saņēmām atbalstu no Eiropas Savienības tiesas mūsu iepriekšējiem lēmumiem. Ehm, runa bija par procesu pret telefonika ehm, Spānijā, kur eh, kāda Šveices eh, telekomunikāciju uzņēmums netika ielaists, tam tika izvirzīti sliktāki priekšnoteikumi darbībai Spānijas iekšējā tirgu. Un telefonika saņēma negatīvu spriedumu. Ir bijuši arī citi līdzīgi gadījumi citās dalībvalstīs vai starp dalībvalstīm. Nu, piemēram, tagad Gazprom lieta, ko jūs šeit pieminējāt. Galvenās bāžas izmeklēšanas sākumā mums bija par to, kā Gazprom centrāla un austruma Eiropā ir darbojies un uzsvars mūsu izmeklēšanā bija likts uz uh, iekšējā tirgus fragmentācijas izpēti. Gazprom noslēdz ilgtermiņa līgumus ar uzpircējiem dažās dalībvalstīs. Šajos līgumos mēs redzam, ka tiek mēģināts iekļaut kaut kādas barjeras par gāzes tālāko tranzītu uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad runa ir par daudz un dažādām barjerām, gan valstu iekšienē, gan arī pārobežu barjerām mūsu iekšējā tirgus iekšienē. Viss šīs barjeras ļoti būtiskas, un mēs izskatām šo šķēršļu likumīgumu. Un turpināsim to darīt. Vispārējās ekonomiskās intereses pakalpojumi tika pieminēti. Tie ir pakalpojumi, kas ir ne tikai tīkla veida pakalpojumi, bet arī citi. Jūs zināt, pagājušā gada beigās mēs pieņēmām jauno ietvaru, varbūt tas pat bija šī gada sākumā. Runa ir par jauno ietvaru vispārējās intereses pakalpojumiem. Ietvars palīdz izvērtēt publiskās subsīdijas, kas tiek ieguldītas šajos pakalpojumos, tāpat arī iekšējo noteikumu izpildēji un atbilstības izpildē šiem notikumiem. Mēs vēlamies, lai šie pakalpojumi tiktu sniegti efektīvā veidā un arī tie maksātu adekvātu summu Es atceros, ka mums bija ļoti, ļoti asas diskusijas par šo te efektivitātes jautājumu. Mēs saprotam, ka ir jāpaukstina slieksnis zem šīs liekšņa mēs nepievērsīsim lielu uzmanību, jo mēs uzskatām, ka lietas ir pārāk nesvarīgas, lai tās ietekmētu iekšējo tirgu un pārobežu attiecības. No otras puses, ja runa būs par apjomiem virs šīs liekšņa, tā tie kļūst jau svarīgi. Runa ir ne tikai par eh, sākotnējās kompensācijas aprēķinu, bet arī par lielākām subsīdijām. Mums ir jāpievērš eh, uzmanība pakalpojumu sniedzēju trūkumiem, uh, kurus varētu novērst, labāk pārvaldot šos pakalpojumus. Gadījumā, ja efektivitāte sniedz kaut kādu papildus peļņu, tad kura rokās nonāk šī peļņa, kas gūst ekonomisko labumu, vai tas ir pilsonis, vai tie ir pakalpojums sniedzēji? Hokmārkungs, jūs minējāt aviolīnijas un aviācijas sektoru kopumā. Šobrīd runa ir par aviācijas vadlīnijām debatas būs ļoti būtiskas un ļoti grūtas. No vienas puses mēs runājam par subsīdijām, jaunām investīcijām un arī par darbības izmaksām reģionālajās un vietējās lidostās. Mums jāpieņem lēmums, kād, kādos apstākļos palīdzība investīcijām reģionālām lidostām ir savietojama ar valsts atbalstu. Tātad, ja šīs investīcijas uzlabo dažu reģionu sasaisti ar visu Eiropas Savienības teritoriju, mm, gadījumos, kad šis atbalsts varbūt var radīt arī negodīgu konkurenci. Tātad jāanalizē katrs šis gadījums atsevišķi. Šie reģionālie, reģionālās vietējās lidostas parasti apkalpo zemo izmaksu aviolīnijas. Arī tas vēl papildus aspekts, par ko jādebatē. Mm, jo mums jāņem vērā arī parastās aviolīnijas, kas sastopas patreiz ar lielām problēmām konkurences jomā. Ir jāatrod līdzsvars starp lētajām aviolīnijām, kas paver iespējas miljoniem pilsoņu izmantot šo transporta veidu, un to, kā saglabāt tomēr adekvātu uh, konkurences līmenis starp šī veida aviolīnijām un parastiem tradicionāliem. Un visbeidzot, valsts atbalsts, kuram jābūt mazākā apjomā, bet mērtiecīgākam, jā, par šīm lietām runājam. Ir jaunais ietvers vadlīnijām par valsts atbalsts sniegšanu. Minēšu šeit piemēru. Reģionālais atbalsts, kurš ir kā tāda svīra investīcija piesaistē Eiropā. Šonedēļ Gan drīz vai visu reģionu pārstāvi ir ieradušies Briselē uz atvērto durvju dienām. Tie ir reģionāliem vietējie pārstāvi, kas ieradušies pie mums, un mēs runājam par vadlīnijām reģionāliem atbalstam. Ceturtdien es pats aktīvi piedalīšos atvērto durvju konferencē kopā ar kolēģi komisāru Hānu, un mēs runāsim par šīm te reģionālajām pašvaldībām. Protams, ka mēs vēlamies, eh, ja, ja kāds teiks, ka visas subsīdijas reģioniem ir jāiev, jānovirza, lai piesaistītu investīcijas, tad es teiktu, ka nē eh, visneizdevīgākie un nabadzīgie reģioni var izmantot šādas sviras, lai būtu vienlīdzīgi spēles noteikumi. Nedrīkst ļaut, lai uh, labākās investīcijas vienmēr tiek novirzītas bagātajos reģionos. Tas ir pareizi. Mums ir jāskatās, kur tirgus nedarbojas pietiekami labi, lai varētu izprast, kāda ir šo tirgus darbības trūkuma loma investīciju nepiesaistē. Cik liels ir investīcija apjoms, kas ir savietojams ar citām investīcijām kā mēs varam palīdzēt tiem reģioniem, kuru ieņēmumi ir mazāk par, kuru IKP ir mazāks nekā 70%, 75% no vidējā Eiropas Savienībā un tā tālāk. Šīs debatas ir ļoti sarežģītas. Taču tās ir jāveic, tajās jāiesaistās, jāņem vērā dalību valstu budžeta un reģionu budžeta ierobežojumi Tādēļ atbalsta vadlīnijām jābūt precīzākam. Tāpat laikā jāņem vērā arī tas, ka tiem, kas spēj piesaistīt investīcijas, būs labāks iespējas pārvarēt krīzes sekas. Šīs sarunas vienmēr ir sarežģītas. Patreizējās krīzes apstākļos tās kļūst vēl jau sarežģītākas. Es ceru uz jūsu izpratni, tad, kad nāks klajā komisijas galīgais risinājums un priekšlikums. Paldies, Sofija! Paldies priekšsēdētāji, paldies eh, komisāri par to, ka vēlreiz ieradāties mūsu komitejas sēdē un iesaistāties šādā ļoti vērtīgā viedokļa apmaiņā. Mēģināšu izteikties īsi par valsts palīdzību. Šķiet, jūs teicāt, ka domājat par uh, bloka izņēmuma regulas aptvērumu paplašināšanu. Man šķiet, ka iepriekšējais, kad ieradāties šajā komitejā, jūs teicāt kaut ko citu. Jūs teicāt, ka ziņojums rāda, ka līdz pat 40% no visiem gadījumiem, kas šobrīd tiek pētīti un izmeklēti, izraisa tālākos jautājumus. Varbūt, ka vajadzētu noskaidrot šos jau, atbildes uz šiem jautājumiem, pirms mēs paplašinām aptvērumu. Otrakārt, gadījumos, kad valsts konkurences iestādes darbība šajā te konkurences tīklā Eiropas Savienībā, par ko runāja Gunārs Hokmārks, nu, piemēram, viņš runāja par uh, lidostām, kā vispārējais interesi pakalpojumu sniedzējiem. Nīderlandē pagājušo nedēļu mēs redzējām, ka esošie monopoli ļoti veiksmīgi neļauj tirgu ielaust, ielausties jauniem uzņēmumiem. Ja šajā gadījumā valsts konkurences iestāde neko efektīvi nedara, kā mēs varam to pierādīt? Sistēma mums ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. Tālāk jautājumi par antitrustu un karteļu darbību. Jūs minējāt uh, lietu pret Google. Jāsaka, ka mēs šeit vairāk kārt esam pieprasījuši sektorālo izmeklēšanu. Ir grūti šeit definēt, par kādu sektoru ir runa, jo tie ir pakalpojumi, kas ir pilnīgi jauni un unikāli. Nu, piemēram, sociālie tīkli, tādi kā Facebook. Šonadēļ tajā ir paziņots, ka tagad tam esot viens miljards aktīvo lietotāju. Tātad eh, septītā daļa planētas iedzīvotāji izmanto Facebook pakalpojumus. Facebook ir monopols de facto, un tur nav nekādu reālu konkurentu. Līdz ar to Facebook rokās ir milzīga ietekme, milzīga vara. Es nezinu, kā to risināt, vai mums vajadzētu kaut kādus noteikumus izstrādāt attiecībā pret tiem, vai mums vajadzētu par to uztraukties. Man personīgi tas satrauc, ka ir kāds uzņēmums, kuram ir viens miljards lietotāju un kuram ir milzīga ietekme. Mēs nevaram viņiem uzspiest nekādu datu aizsardzības noteikumus, patērētāju izvēles noteikumus, patērētāju aizsardzību un tā tālāk un tā joprojām. Mans jautājums, vai komisija par to domā? Vai jūs domājat par to, kā attiekties pret šiem jauniem netradicionāliem sektoriem? Reizēm man ir tāda sajūta, ka šīs parādības tiek uzskatītas par tādām kā pusauģu nodarbēm vai studentu brīvā laika pavadīšanas veidiem. Bet patiesībā tas tā nav. Tas ir, tās ir milzīgas un fascinējušas jaunas iniciatīvas. Negribu viņiem apgriezt spārnus nekādā veidā, taču domāju, ka mums ir jādomā par viņu rīcību. Pēdējais jautājums. Es zināju, ka būs vēl viens jautājums, saka priekšsēdētāji, bet tas arī būs pēdējais. Jāsaka, Sofija Intvelta. Vairāk kārt esam aicinājuši komisiju paskaidrot, ko tā darīs maksājumu karšu sektorā, it īpaši pēc tam, kad esam iepazinušies ar Mastercard tiesas spriedumu Mastercard jautājumā. Komisija ir teikusi, ka ir ļoti sarežģīta situācija šajā jomā un ir grūti ienākt šajā karšu tirgu. Paldies! Warnings from Paldies, es mēģināšu atbildēt īsi, lai nesaņemtu nekādus brīdinājumus no priekšsādātājas par to, ka pārkāpis jau atvēlēto laiku. Pirmkārt, Domāju, ka ir iespējams, ka no vienas puses mēs ieviešam vispārīgu bloka izņēmumu, kas attiecas uz sektoru, kur mēs uzskatām, ka nav nepieciešams saņemt nekādas notifikācijas par atbalstu sniegšanu. Nu, ja vien nesaņemam nekādas sūdzības, mēs uzskatām, ka šim sektoram varam uzticēties uh, dalību valstīm, kā tās pārvalda šīs schēmas vai šīs programmas no vienas puses tātad, un no otras puses Mēs varam ieviest e, stingrāku attieksmi pret dalību valstīm, kurām ir jāizpilda savi uzdevumi. Mūsu komisijas ekskluzīvā atbildība ir kontrolēt valsts atbalstu. Dalību valstu atbildība ir rīkoties saskaņā ar noteikumiem, nu kā jau vienmēr. Dalību valstīm jāpieņem tādi noteikumi, kas darbojas, jāpārbauda, vai šie noteikumi nav pretrunā ar tiesību aktiem. Dažas dalību valstis to dara labi. Citas ir organizējušas procedūras uh, un lēmumu pieņemšanas procesus, kas regulāri pārbauda, kā viņu uh, ieviestās praktiskās schēmas saskan ar tiesību aktiem. Citas to ir darījušas mazāk. Jums ir pilnīgi, par, pilnīgi pareizi situācijas analīze. 2005. gadā mēs pieņēmām šo te regulu. Toreiz 40% dalību valstu nedarbojās a, saskaņā ar šiem noteikumiem. Mums jāsaka atbalsts meža saimniecībai, atbalsts dabas katastrofās cietušajiem ir kaut kas tāds, ko var kontrolēt dalību valstis. Mēs savas resursus koncentrējam uz citām jomām. Uh, ļoti mērtiecīgi analizējam to, kas ir prioritāte Eiropas līmenī. Es domāju, ka šīs abas pieejas ir savietojamas savā starpā. Mēs uzskatām, ka mazos vietēju raksturu gadījumos vajag mazāk iejaukties Eiropas komisijai un vairāk uzmanības jāpievērš tam, kā dalība valstis pilda savus pienākums attiecībā uz valsts atbalstu kopumā. Jūs jautājāt, kā pārbaudīt valsts konkurences iestādes darbības kvalitāti. 2004. gadā izveidojam Eiropas konkurences tīklu, kas ir ļoti noderīgs, darbojas ļoti labi. Es domāju, ka šī ir lieliska pieredze. Mēs analizējam mūsu darbu visās Eiropas Savienības jomās, tādējādi notiek koordinācijas starp Eiropas komisiju un dalību valstu struktūrām. Uh, ir jāievieš līgumā ieviestie noteikumi, un šī sadarbība ir ļoti noderīga. Tajā izpaužas gan subsidiaritāte, gan koordinācija. Ja dalību valsts konkurences iestāde pieņem lēmumu, eh, kas ievieš 101. vai 102. līgumu pantu, tad mūsu tiesībās nav uh, koriģēt šo te komisiju, šo te dalību valsts iestādes lēmumu. To var apsūdzēt vai apstrīdēt tikai tiesā. Es visumā esmu ārkārtīgi apmierināts ar to, kā darbojas Eiropas konkurences tīkls. Jūs minējāt sociālos tīklus. Atbildot uz kādu citu jautājumu šodien, ne vai kādā citā reizē, kad mēs runājam, es jau teicu, ka Google ir vesels sektors patiesībā. Tas, ko mēs uz, attiecībā uz to darām, tas ir tā kā attiecībā uz veselu sektoru. Sociālo tīklu sektors ir ļoti dinamisks, un mums nav vēl neviena tiesas procesa pret sociālajiem tīkliem. Varbūt, ka nākotnē tāda parādīsies. Es gan nezinu, kā tur varētu regulēt uh, šo, šos te antitrust jautājumus. Var jau būt, ka nākotnē mēs to darīsim. Šobrīd mēs vērojam, kas notiek šajos tīklos. Runa nav tikai par antitrustu novērošanu, arī par privātumu un citiem jautājumiem, par patērētāju aizsardzību un citiem elementiem. Taisnība, šis sektors ir ļoti dinamisks, mēs, mēs cenšamies to izprast. Mums nav šobrīd tie, li, tiesas lietas un nekādas izmeklēšanas pret šo sektoru, jo nesam saņēmuši nekādas sūdzības vai lūgumus izpētīt kādu konkrētu sociālo tīklu darbības aspektu. Mums jau iepriekš ir jāmēģina labi izprast šie sektori, lai mēs būtu gatavi tajā dienai, kad iespējams parādīsies kāda sūdzība pret šo te sociālo tīklu darbību. Es jums piekrītu, ka tas ir problēma jautājums. tas ir ne tikai tāds spēļu sektors, tas ir arī ekonomiski ļoti svarīgs sektors. Runa ir par milzīgām naudas summām, kas tiek ieguldīts šī sektora attīstībā. Maksājumu sektors un bankas karšu sektors. Eiropas Savienības tiesas lēmums pret Mastercard ir noderīgs. Tāpat arī nesen bija gadījums ar Visa Europe, par ko mēs runājam ar šo te uzņēmumu. Kopā ar Mišelu Barņē esam uzsākuši publiskās konsultācijas par maksājumu sistēmas jauno paudzi, maksājumu ar kartēm, caur internetu, mobiliem telefoniem un tā tālāk. Šobrīd apkopējam atbildes. Nesen man bija tikšanās ar Barņiekungu un kabinets darbiniekiem, runājam par to, ko darīsim tālāk ar šiem datiem. Debita un kreditkāršu jautājumu centrā ir šīs te uh, valūtas maiņas izmaksas, un iespējams labākais veids, kā risināt šo problēmu, ir izstrādāt regulu. Par to arī mēs runājam ar Mišelu Barņē. Varbūt, ka nākotnē nāksim klājā ar šādu iniciatīvu. Paldies! Thank you, Chair, and uh, I will be brief. Paldies, priekšsēdētāji, jā, nerunāšu īpaši gari. Man ir trīs jautājumi Pirmais par deksiju. Jūs to pieminējāt un jūs arī teicāt, ka ir paredzētas arī glābšanas paketes Kipras un Spānijas bankām. Un uh, tagad jau kļūst arvien skaidrāk, ka pirmā deksijas glābšanas akcija nebija veiksmīga. Ko no tā mēs varam mācīties, vai komisija analizē, kādas kļūdas tika pieļautas un ko darīt nākotnē, lai nepieļaut šādas situācijas atkārtošanos. Tātad, ko mēs esam mācījušies no deksijas gadījuma un, un kas tiks darīts. Otrakārt par valsts uh, atbalstu un par vides aizsardzības vadlīnijām. Jūs teicāt, ka modernizācijai ir jāņem vērā uh, e Eiropas 2020 mērķi attiecībā uz klimata pārmaiņu apkarošanu un uh, vides aizsardzību un kas ir iecerēts attiecībā uz energoefektivitāti un atjaunojumiem enerģisavotiem. Tālāk par uh, trešais jautājums par vispārējas uh, nozīmes uh, ekonomikas pakalpojumiem. Tas attiecas ne tikai uz Nīderlandi, bet arī, piemēram, uz Franciju, uz sociālajiem mājokļiem. Un, ja mēs runājam par izņēmiem valsts atbalstam, tad šeit ir noteikts izņēmumu kopums Jūs noteikti esat informēts par uh, Nīderlandē svarīgo lietu, par uh, to, uh, kāda ir komisijas lēmumu ietekme, ka daž, dažos gadījumos vairs nav nekādas izvēles attiecībā uz šiem sociālajiem uh, mājokļiem un tā definīcija. Ja, piemēram, Nīderlandes valdība vērsīsies pie jums aicinot īstenot elastīgāku pieeju, kāda būs jūsu atbilde? Paldies, tagad uh, atbildēšu, centīšos runāt īsi, bet par deksiju nevar visu pateikt vienā minūtē. Tātad, kādas kļūdas tika pieļautas? Attiecībā uz uh, deksijas grupu jāsaka, ka ka finansējums bija ļoti dārgs, bet uh, bija centieni to pārvērst ļoti lētos kredītos. Tātad fi, dārgi finansējuma avoti tika novirzīti uh, operācijām, kas nenesa peļņu. Un tā bija galvenā šīs banku grupas problēma. Ko mēs darām? Uh, 2010. gada sākumā pieņemtais uh, plāns netika atbilstoši īstenot, arī tirgus nosacījumi nebija labvēlīgi uh, šo lēmumu īstenošanai, un tādēļ mēs mobilizējāmies uh, otrajam raundam deksijas lietā. Luksemburgas filiāli ir pārdota. Bill filiāle, tālāk Bēļģijas filiāle Belfijus ir pilnībā nacionalizēta Bēļģijā. To ir pārņēmusi valdība un restruktūrizācija turpinās un tagad ir palikuši vēl uh, vietējās kreditēšanas iestādes uh, deksijai un uh, holdings palicis, un tā tad Belfijus restruktūrizē Beļķijas valdība, un um, mēs uh, kopā ar uh, Francijas valdību strādājam pie Francijas filiālas restruktūrizācijas. Protams, uh, sarunas uh, ar akcionāriem vēl nav beigušās, jo mums nav Tie priekšlikumi vēl iesniegti, un šos priekšlikumus mums var iesniegt tikai īpašnieki Francija un Bēļģija, un šīs sarunas ir ļoti sarežģītas par valsts garantiju eh, sadalī, sniedzot atbalstu tam, kas ir palicis pār no deksijas. Šīs sarunas ir sarežģītas, uh, ceru, ka tomēr tuvojamies uh, sarunu noslēgumam un ka varēsim pieņemt atkal jaunu lēmumu par dažādām deksijas daļām un to nākotni, bet uh, jāsaka, ka tas jau nav atkarīgs tikai no komisijas, bet gan drīzāk no mm, deksijas uh, grupas īpašniekiem. Mēs cenšamies pātrināt šo darbu, bet Mēs nevaram izdomāt īpašnieku vietā, ko darīt ar deksiju, un šie risinājumi vēl nav īsti skaidri. Es runāju saka deputāts, ne tikai par deksijas lietu konkrēti, bet par to, ko komisija ir mācīsies no šīs lietas attiecībā uz citām bankām. Komisārs. Es domāju, ka mēs ļoti labi strādājam pārstruktūrējot šo banku. Mēs neesam iestādi, kas nodarbojas ar banku glābšanu. Jūs šobrīd apspriežat priekšlikumu banku savienības ietvaro šādas iestādes izveidei, bet tā kā šādas iestādes pagaidām nepastāv, tad mums kopš 2008. gada ir jāizmanto tas, uh, ietvārs, ko mēs radījām pēc Lēman krīzes, izmantojot eksistējošos kontrols instrumentos, lai eh, darbotos kā šāda iestāde de facto. Bet tik ilgi, kamēr mēs neesam saņēmuši atbildīgo pušu konkrēts priekšlikums, mēs neko nevaram darīt un tomēr par spīti šīm nopietnējām grūtībām esam spējuši pieņemt lēmumus par restruktūrizāciju gandrīz 50 finanšu iestādēm. Šobrīd mēs strādājam pie Grieķijas banku sistēmas pārstruktūrēšanas un pie lielākās daļas Portugāles finanšu sistēmas pārstruktūrēšanas un īrijas banku sistēmas pārstruktūrēšanas un runājam par to, kā pārstruktūrēt vismaz pusi no Spānijas banku sistēmas un arī eh, nākotnē domāsim par Kipras un Slovenijas banku sistēmas pārstruktūrēšanu. Un tomēr jāsaka, ka mums ir izdevies pieņemt lēmumu gandrīz par visām Austrijas bankām, izņemot vienu, kam bija nepieciešama pārstruktūrēšana. Un es lepojos ar to, ko komisija ir spējusi izdarīt ar diezgan ierobežotiem līdzekļiem, lai novērstu to, ka Eiropas nodokļu maksātājiem būtu jāmaksā vēl vairāk par uh, banku sistēmas pārstruktūrēšanu. Nākošais jautājums bija par vides aizsardzības vadlīnijām. Jāsaka, šobrīd eh, es, mēs esam tikai procesā sākumā, un eh, mēs eh, tādēļ neko daudz šobrīd nevaru par to pateikt. Mēs pārskatām šīs vadlīnijas, mēs strādājam pie atjaunotajiem enerģijas avotiem un par valsts atbalsta vadlīnijām energointensīvajām uh, nozarēm, kas, uh, kur kompensācija būtu vismaz daļēji sniedzama ar emisiju tirzniecības sistēmas starpniecību, kas uh, tiks ieviesta nākošu gadu ne, runājot par oglekļa tā saucamo noplūdu, neviens nav īsti pierādījis, ka tāda pastāv, bet šīs vadlīnijas ir stingras, tās definē nosacījumus, kādos dažas uh, rūpniecības nozares, kam ir jāmaksā augstas cenas par energoresursiem, var daļēji saņemt kompensāciju no valsts iestādēm un par sociālajiem mājokļiem tikai pavisam īsi. Jaunajā ietvarā. Uh, mēs esam nolēmuši, ka par šādu veidu pakalpojumiem ziņojumi nav jāsniedz. Nīderlands gadījums uh, pievērs lielu uzmanību, uh, piesaistīja lielu uzmanību tādēļ, ka tika saņemtas sūdzības. Iepriekšējā Nīderlandes valdība, es nezinu, kāda ir jaunās nostāja, bet iepriekšējā valdība vēlējās, lai mēs un es konkrēti uzņēmtos Nīderlandes eh, mājokļu politikas ministrā amatu. Un es teicu, ka es jau nu gan negribu kandidēt uz šo amatu. Varbūt jūs to vēlaties uzņemties. Paldies, Dirk. Komisāra kungs, atgriezīsimies pie jūsu pašu valsts. Jūs runājāt par valsts atbalstu un banku nozari. Un Eh, šeit uzreiz man ienāca prātā bankija. Man ir eh, daži jautājumi par jūsu lomu kā konkurences komisāram bankijas izveidošanā. Kā jūs zinat, tā tika izveidot apvienot vairākas reģionālās bankas. Vai jums bija jāsniedz atzinums, jāapstiprina bankijas izveide, un ja jā, tad ko konkrēti jūs šajā gadījumā darījāt? Atbilde ir pavisam vienkārša. Es šai procesā pilnīgi nemaz nebiju iesaistīts. Labi, saka priekšsēdētāja. Tagad došu vārdu goe pārstāvjiem. Nikolas vai? Jā, Nikolas, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Jūs runājāt par valsts atbalstu un Jūs uzskaitījāt tās valsts, kurās ir uh, sarežģījumi, bet es gribētu runāt par dramatiskiem un aktuāliem notikumiem. Un man pavisam vienkārši jautājums par karavakas kuģu, būv, ne, rū, kuģu būvs rūpnīcas uh, strādniekiem. Šī rūpnīca ir saņēmusi valsts atbalstu un komisija aizliedza uh, tagad uh, ve, šai rūpnīcai īstenot komerc kuģu būves uh, līgumus. Vienīgais izņēmums bija uh, Grieķijas karaflotes kuģu pasūtījums, bet šādu pasūtījumu nav, un tagad cilvēkiem nav darba, viņi jau nedēļām nesaņem algas, un šie strādnieki ir devušies uz Grieķijas aizsardzības ministriju un sarīkojuši demonstrāciju pie tās. Jautājums, jūs, protams, teiksiet, ka jums ļoti žēl, ka šī situācija ir šāda, bet uh, Tātad, ja Grieķija neatmaksās e, šos, e, šo ne, nelikumīgo valsts atbalstu, tad neko it kā nevar darīt šai gadījumā. Tāda ir jūsu atbilde, bet Grieķijā cilvēki ir sašutuši. E, jūs jau zinat, kāda ir situācija bezdarbjomā arī Spānijā, un cilvēki pauž sašutumu Jautājums man ir tāds, vai jūs tiešām varat joprojām izmantot šo iegānstu formāli aizbildinoties ar to, ka Grieķija nav atmaksājusi nelikumīgi izmaksātās atbalsta summas, bet tā jau mēs nonākam pie sociālajiem džungļiem, pie tā, ka izdzīvo stiprākais, vai jūs tiešām cerat, ka Grieķija šajā situācijā spēs šos līdzekļus atmaksāt? Man ir pavisam vienkārši un skaidrs jautājums Jūs taču esat tikušies ar atbildīgajiem Grieķijas ministriem, vai jūs tiešām nevarētu izvērtēt iespēju atcelt šo aizliegumu, lai šajā nozarē cilvēkiem būtu darbs, lai mēs varētu iziet no šī dramatiskā strupceļa, ko es tikai īsos vārdos jums aprakstīju, bet ko, ko jūs noteikti esat labi informēts. Uh, Paldies! Jā, esmu jau kādu brīdi sekojuši šiem notikumiem. Ja pareizi atminos, tika pieņemts lēmums, lai e, šajā kuģu būvē varētu būvēt kara kuģus, e, militārs kuģus, bet ne kuģus citiem nolūkiem. Domāju, tāds bija, tāda bija šī lēmuma būtība un Mm, Spānijā arī bija līdzīgs gadījums. Lēmumi ir jāizteno. Jums taisnība. Jūs piedzīvot ļoti grūtus laikus tieši jūsu valstī, bet es nevaru šīs problēmas atrisināt. Tagad publiski pateikt, ka es uh, eh, nerūpējušos par lēmumu īstenošanu. Protams, jāsaprot, kā risināt šīs problēmas, eh, kas ir skāršas gan Grieķija, gan citas valsts. Paldies, turpin priekšsēdētāji, vēl trīs runātāji ir manā sarakstā Astrīda, Elīsa un Ramons. Astrīda, lūdzu. Oui, merci, madame. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Arī es gribētu uzdot jums jautājumu par deksiju, jo jūs par to runājāt. Esam saņēmuši labos jaunumus, proti deksiju kas no 2011. gada iesaistīsies pārrukturēšanā. Pagājušo piekdienu tā ir paziņojusi, ka Luksemburgas filiāla pilnībā atdalās no Deksijas. Tā ir visvecākā Luksemburgas banka, un tagad tā 90% no tās piederēs e, Katāras emīram un 10% Luksemburgas valdībai. Mēs varam protams, par to diskutēt. 730 miljoni eiro Katāra samaksāja par to, jūs tam piekritāt, jums, jūs neapšaubījāt šo summu un šī darījuma nopietnību. Man gan ir zināmas problēmas ar šo te lietu. Beļģijas un Francijas daļām Deksijai ir nepieciešama, re, nepieciešama rekapitalizācija. Šķiet, ka šī gada pirmajā semestrī šīs daļas ir zaudējušas 1,2 miljardus eiro atkal. Ko tad viņas darīs? Vai jūs to zinat, ko viņas darīs? Vai jūs zinat, ka 27. septembrī jūs apstiprinājāt pagarinājumu līdz 2013. gada 31. janvarim pagaidu garantiju 55 miljonus eiro, ko Francija, Beļģija un Luksemburga piedāvā šai valstī, lai ļautu šīs finanšu grup, šai finanšu grupai pārstruktūrēties. Luksemburgas daļa tā tad ir atdalījusies. Luksemburgas valdība tomēr acīm redzot turpinās piedalīties ša, šīs te garantijas sniegšanā šo 55 miljonu, miljardu eiro garantijas sniegšanā ar 2% ar pieaugumu. Man liekas, ka Luksemburga varētu pilnībā bankrutēt, ja tai būs jāmaksā, jāsad šī garantija. Budžets jau tāpat mums ir ar lielu deficītu un pilnīgi bezatbildīgs, manuprāt. Ir vēl kāda problēma, kas jau tika pieminēta, proti tas, kā Eirostats izturēsies pret Beļģijas un Francijas daļu deksijā ja tās iesaistīsies rekapitalizācijas procesā. Eirostat, ja Eirostat uzskatīs, ka tie būs valsts izdevumi, tad Beļģija, Francija un arī Luksemburga, ja Luksemburgai jāiesaistās šajās darbībās, tad šīm valstīm būs grūti iekļauties ekonomikas indikātoros netiks pārkāptas budžeta normas. Kā jūs interpretējat šo problēmu šobrīd? Mums Luksemburgā likās, ka atdaloties no Deksijas, mēs būsim atrisinājuši visas savas problēmas, bet 26. septembrī, pirms šī te tirdzniecības darījuma noslēgšanas, kad Deksija pārdeva Bill, kas ir Luksemburgas filiāli, šķiet, saskaņā ar šo 28. septembra lēmumu, pagaidu garantijas sniegšanas laiks ir pagarināts līdz nākamajam gadam. Atbildi. Nu, jāsaka, es neesmu Deksijas izpildirektors. Ir lēmumi, kurus pieņem Deksijas valde. Un valstis kas ir akcionāras, kā arī valstis, kas sniedz valsts garantiju deksijai vai tās daļām. Es nevaru atbildēt par šīs finanšu grupas aktivitātēm. Ko dara komisija no savas puses? Mēs izmantojam tās sviras, kas mums ir mūsu rīcībā. Mēs esam analizējuši BIL pārdošanas darījumu Katārai Es nezinu, kāds tieši ir šis procents. Jūs sakat 90% un 730 miljārdu eiro. Mēs izskatījām šo darījumu un teicām, ka mums nav nekādu iebilžu no valsts atbalsta viedokļa. Tas ir tas aspekts, kas man bija jāanalizē. Es sazinājos ar Luku Frīdenu, jūsu atbildīgo ministru, un teicu, ka no komisijas viedokļa šajā aspektā problēma nav. Tālāk par šo garantiju. Līdz tam brīdim, kad būsim apstiprinājuši pārstruktūrizācijas plānu deksijai dažādās tās daļās, gan tajā, kas atdalīsies, gan tajā, kas nav atdalīsies, pastāv spēkā vienošanās starp Francijas, Beļģijas un Luksemburgas valstīm sniegt valsts garantiju šai te bankai, šai finanšu grupai. Mūsu komisijas atbildība ir apstiprināta un atļauta šo, šīs garantijas sniegšana. Pagaidām vēl nav panākts galīgais lēmums par restruktūrizāciju. Un šajos apstākļos es neesmu viegli prātīgs. Es nevaru teikt, ka pagaidām tad mēs ne, ne, neļausim šo valstu garantiju sniegt. Nē, tādēļ mēs apstiprinām, komisija apstiprināja šo valstu pagaidu garantiju. Tas nav ideālais risinājums. Ideālais risinājums būtu jau pirms ilga laika panākt šo te galīgo risinājumu. Bet tāda nav, un tāpēc mans uzdevums ir gaidīt priekšlikumu, gaidīt plānu, uh, kur mēs tad varēsim apstiprināt vai apšaubīt. Esam saņēmuši šos te iepriekšējos plānus, tagad ir nepieciešams jauns. Valsts garantija ir pagaidu garantija, tagad esam to pagarinājuši līdz nākamā gada janvārim. Francija, Beļģija un Luksemburga ir vienojušās par to. Luksemburga vairs nav šīs grupas akcionārs. Taču Luksemburga piedalās ar zinām procentu, 3 vai 4 procentu garantijas sniegšanu, es neatceros precīzi. Lielākā daļa finanšu grupas piedara Beļģijai, tātad 60%, pēc tam mazāka daļa Francijai un Luksemburgai vismazākā. Šis risinājums nenāk no komisijas, tā ir vienošanās starp trim dalību valstīm. Šo trīs valstu valdības ir nolēmušas šādi sadalīt garantiju. Un mums ir jādarbojas šīs vienošanās ietvaros. Es negribu, lai mans draugs Luksemburgas finanšu ministrs bankrutētu. Mm. Tādēļ es nevaru teikt, ka nebūs tagad nekādas te garantijas, tādēļ, ka jūs nesat nākuši klē ar galīgo risinājumu. Es domāju, galīgais risinājums kaut kad nāks jo, kā jau jūs pareizi teicāt, ir kaut kādi zaudējumi, kas ir jārekapitalizē, kas ir jākompensē. Un tas tiks darīts ar valstu budžeta līdzekļiem. Ceru, ka tuvāko mēnešu laikā tiks rasts galīgais risinājums. Tālāk jūs uzdevāt jautājumu par statistiku, par Eurostatu. Kad es biju jaunāks, tad es atbildēju par statistikas jautājumiem bet tagad tie vairs nav manā atbildības jomā. Algirda Šemeta ir atbildīgs par Eirostatu un, Eiro, e, un attiecībām starp komisiju un Eirostatu, un tādēļ jūs varat uzdot šo jautājumu viņam. Es nevaru atbildēt. Paldies. Pleading innocence there. Um... Jā, pilnīgi uh, zvērat, ka esat pilnīgi nevainīgs. Tā tas ir. Elīs, lūdzu, paldies. Komisāra kungs. Uh, Man ir daži jautājumi. Pirmām kārtām mēs piedzīvojam eh, tādu visai agresīvu praksi, un krīzes laikos tā kļūst vēl visai agresīva, eh, vēl agresīvāk nekā līdz šim runājot arī par pārtiks produktu tirgu. Bet tas eh, maziem ražotājiem nozīmē pilnīgu uh, Eh, pilnīgi grūts izdzīvošanas apstākļus, eh, viņi tiek nospiest uz ceļiem, konkurences pozīcijas tiek kropļotas, eh, daudzi uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto savas tirgus pozīcijas. Vai jūs esat nolēmis kaut ko darīt Eiropas līmenī šajā jomā? Otrs jautājums. Reģionālais atbalsts. Jūsu izteikumi man šķita ļoti nozīmīgi, jūs runājāt par līdzsvaru saglabāšanu, bet tagad vidējā līmenī mēs eh, daudz runājam par Eiropas stratēģiju, 4 plus 1 eh, prezidenti, Fan Rompaja eh, ziņojums, vai tagad netiek runāts par tādu kā fiskālo rekuperāciju? Lai varētu eh, cīnīties pret nelegālu praksi, piemēram, eh, fiskālo dempingu, nodokļu dempingu, tādēļ ir jāpadomā par regulējušo arbitrāžu. Trešais jautājums varbūt nav tik tieši saistīts ar deksiju, bet eh, jauno sistēmu. Ir banku savienība un banku uzraudzības struktūra, un daudzas bankas ir piedzīvojušas rekapitalizācijas fāzi. un īstenībā joprojām trūks tāda visa Eiropas ietvara. Jā, ir uzraudzība, bet ja mēs runājam par rekapitalizāciju un banku nacionalizāciju, tad tas uh, tiek skatīts dalību valstīs. Un tad atkal uh, dalību valstu iestādes uh, šiem uzdevumiem izmanto nodokļu maksātāju naudu. Ir jāsaprot, ka dalību valstis nav visspēcīgas. Uh, Protams, mums ir jārunā arī par stabilitātes mehānismu izmantošanu, bet kā tas ietekmēs konkurenci ilgākā termiņā? Un visbeidzot, vai komisijai vajadzētu eh, tagad kļūt par tādu iestādi, kas eh, darbosies ar eh, bankām. Paldies, es atbildēšu spāņu valodā, saka komisārs. Ja mēs runājam par sadalas sektoru. Es nenoliedzu, ka zināmos gadījumos ir jābūt uh, Eiropas līmeņa rīcībai, runājot arī par atsevišķām nozarēm. Francijā bija tāds gadījums. Un darba grupa, ko esam izveidojuši, ņem vērā jau gūto pieredzi sadarbojoties ar dalību valstu konkurences iestādēm. Un iespējams eh, šī būtu īstā struktūra, kas varētu risināt tādas problēmas, bet eh, vēl mēs nevaram runāt par Eiropas līmeņu iniciatīvu, izņemot tādus eh, jautājumus, kas skar vairākas valstis. Piemēram, uh, dēgviela, pārtikas produktu iesaiņošana un tā tālāk. Bet, ja mēs runājam par konkrētām nozarēm, mēs esam paļāvušies uz dalību valstu iestāžu lēmumiem. Runājot par fiskālo dempingu, šis ir nozīmīgs jautājums, bet kas tad ir teikts līgumā? Eiropas Savienības tiesa interpretē to, kas ir teikts līgumos? Vai ir diskriminācija, kas pastāv dalību valsts ietvaros, vai mēs eh, runājam par to, ka nodokļu likumdošana ir kaut kādā pretrunā ar valsts atbalsta normām? Mēs daudzos gadījumos esam izmantojuši šo valsts atbalsta likumdošanu, lai nepieļautu diskrimināciju, arī runājot par nodokļu iekasēšanas praksi dalību valstīs. Bet ir atšķirīgi nodokļu līmeņi dalību valstīs. Un mēs pret šo praksi nevaram vērsties ar uh, Uh, valsts atbalstam domātajiem instrumentiem. Un īstenībā nodokļu likumdošana ir pakļauta vienbalsībai padomē. Tas ir milzīgs šķērslis, lai te kaut ko grozītu. Ja mēs konstatējam mm, deformācijas iekšējā tirgu, mēs nevaram rīkoties, jo likumdošana mums to neļauj. Lai cīnītos pret diskrimināciju, ir jāpieņem lēmumi, kas var tikt pieņemti tikai vienprātīgi. Vai mēs grozīsim līgumu, lai to panāktu? Es īstenībā neuzskatu, ka līguma grozījumi var būt eh, tādas vienīgās brīnums zāles, kas var visu atrisināt. Un visu beidzot par eh, līdzsvaru trūkumu, ja mēs runājam par vienu vienīgu regulātoru vai vienu uzraugu, piemēram, runājot par kopīgo depozītu garantiju schēmu. Es jums varu piekrist. Mums ir jāsaprot, ka ir trīs banku sistēmas, trīs banku savienības pīlāri, un ja tie katrs attīstīsies savā atšķirīgā ātrumā, tas, protams, radīs vēl milzīgākas problēmas, ko būs sarežģīti atrisināt. Protams, banku savienības ideja nav peļāma, bet ir jāsaprot, kā to īstenot. Es nevaru izteikties vēl šajā sakarā, bet komisija ņem vērā jau pieņemtos lēmumus un mēs izmantojam pašreizējo valsts atbalsta sistēmu, mēģinām būt cik vien eh, iespējams elastīgi, un deksija gadījumā, ja mēs būtu bijusi atbildīgā iestāde, tad mēs varētu piedāvāt savus risinājumus, bet tā kā mēs nebijām galvenā eh, lēma pieņemē iestāde, mēs to eh, nevarējām darīt. Paldies, un tagad Ramons. Paldies, Šarona. Labvakar, komisāra kungs, runātājs pāriet uz spāņu valodu. Eh, komisāra kungs gribēja jūs sveikt Eiropas parlamentā. Man ir daži lakoniski jautājumi. 5. oktobra Elpais eh, izdevumā mēs redzējām, ka Santanderas banka un arī citas bankas e, ir atzītas par bankām uz riska robežas. Ko jūs domājat par to, ka Spānijas bankas, e, bankām ir daudz e, e akciju tās augtajās sliktajās bankās, kur ir augsts riska potenciāls? Tālāk tika runāts arī par glābto banku akciju pārdošanu, un šīs akcijas vajadzēja pārdot pirms uh, bankās tika ieguldīt valsts līdzekļi. Ko jūs par to domājat? Es runāju arī par bankija. Uh, Epinka kungs jau teica, ka rodas iespējas, ka īstenībā ir uh, panākt tāda situācija, ka daudzas mazas bankas, krājbankas vienkārši tām eh, dzīves apstākļi tiek padarīti tik smagi, ka tās vairs nevar izdzīvot un vienkārši bankrutē. Un lielām bankām valsts palīdz un tās tiek pārkapitalizētas. Eh, vakardien eh, bija futbola spēle starp Barcelonu un Real Madrid futbola klubiem. Es piedalījos, tātad skatījos šo spēli tur uz vietas stadionā. Un Real Madrid eh, pirms četriem gadiem nopirka uh, eh, Kristiāno Ronaldo šo spēlētāju piedāvāja viņam 19 miljārdus eiro, un īstenībā viņi ir arī daļa no bankija. Tā tad vai kaut kādā veidā arī nodokļu maksātājs su, eh, maksā subsīdijas, lai varētu finansēt negodīgu konkurenci arī uh, sporta jomā? Paldies Saka komisāra kungs, eh, es gribētu eh, atbildēt uz eh, pēdējo jautājumu pirmām kārtām. Kā tad Bayern München varēja finansēt Javiera Fernandes transferu? Uh, jo arī toreiz eh, tika tērētas lielas naudas summas, un es, protams, arī uzmanīgi sekoju norisēm futbolā, bet jāsaka, ka visi šie jautājumi ir ļoti sarežģīti, varbūt šos jautājumus varētu uzdot Delinde kungam vai Degindes kungam, kas ir kādreizējie ministri, kas tieši tajā laikā bija pie varas. ja kāda Spāņu banka, ja kādai Spānijas bankai ir akcijas eh, tās augtajās sliktajās bankās, man par to nav nekāda viedokļa. Tur ir jāveic pietiekam dziļa analīze, tālāk saprašanās memorāns, tajā nekas netiek eh, runāts par šādām iespējām. Tālāk uh, industriālā uzņēmuma akcijas un uh, šo akciju glābšana, vai tas ir iekļauts saprašanās memorandā? Mēs runājam par finanšu institūciju pārstrukturizāciju, par glābšanu. Uh, Spānijā, un, protams, bankām kaut kādā brīdī ir nepieciešams kapitāls, bet ja tās nevar šo kapitālu iegūt tirgū, tām ir nepieciešama kapitāla injekcija no valsts. Tas ir mehānisms, kas ir atrunāts saprašanās memorandā. Tiek sniegts aizdevums bankām, pēc tam institūcijas saņem šo kapitālu un, kad tiek runāts par banku glābšanas eh, plāniem, ir jāsaprot, ka nevienmēr ir vienkārši saņemt valsts naudu, valsts kapitālu. Ja ir, ja tiek kaldināti šādi restruktūrizācijas plāni, kas īstenībā vēl nav pieņemti, jo sarunas joprojām turpinās, uh, sākumā eh, mēs runājam par bankija rekapitalizāciju, par Galīcijas banku, par Katalānijas banku, par Valencijas bankām. Tas ir tās finanšu institūcijas, ko tagad uh, nacionalizē Spānijas valdība. Ja industriālās akcijas eh, atrod šajās bankās, mums ir jāsaprot, ko ar tām darīt. Uh, mums uh, ir jāsaprot, ka daļu no šīm akcijām var pārdot rekapitalizācijas procesā. Protams, eh, sarunas vēl nav noslēgušās, tādēļ jums nevaru sniegt galīgo atbildi. Tāda bankie izveidošana, Epinga kungs, eh, nu man ar to nav nekādas darīšanas, šo lēmumu pieņēma Spānijas iestādes. Un Epinka kungam atbildēja visai lakoniski angļu valodā, un tagad es runāju savā dzimtajā valodā, varbūt varu atbildēt plašāk. Frob eh, akcijas pārvērta kapitālā, sadarbojoties ar cīkām bankām, bet eh, tika noteikta arī sliekšņa vērtība, Spānijas iestādes eh, lēmumu atbalstīja un. Tad, kad mēs izmantojām eh, vispārīgo schēmu, ja piemēram ir uh, akcijas, eh, kas ir zemāks par 2% riska procentu, tad ir jāspēr konkrēti soļi, un līdz šim nav uh, bijuši nekādi konkrēti plāni attiecībā uz banki, jo projām norisinās sarunas ar atbildīgajām iestādēm. Un uh, Nākamo nedēļu laikā mēs uh, gaidām uh, jaunu notieku, notikumu pavērsienu, uh, un tas viss ir noteikts arī saprašanās memorandā. Ja runājam par futbolu, man ļoti žēl, ka vakardien pats nevarēju skatīties šo maču, un žēl arī, ka man komanda tajā nepiedalījās. Paldies, paldies komisāru kungam! Paldies par atbildēm. Vai jūs vēlaties vēl kaut ko piemetināt? Mums vēl ir dažas minūtes palikušas pāri. Ja nē, tad es varu tikai no savas puses pateikt, ka esam beiguši šo sanāksmi un gribu atgādināt, ka rīt no rīta mēs tiekamies PHS ēkā P C50 ēkā, bet atgriežamies šajā uh, zālē pēcpusdienā, jo citai komitejai no rīta zāle bija nepieciešama vairāk nekā mums, jo viņi būs uh, ļoti daudzskaitīgā sastāvā. Un mums būs monetārais dialogs. Paldies!